To... Godātie kolēģi, gribētu lūgt visus sākt sanāks, mīņemiet vietas. Agenda, I... Jūsu priekšā ir darba kārtības projekts, vai varam pieņemt to par apstiprinātu? Jā, lieliski, paldies. Nu, tad ķersimies pie lietas. Man prieks jums likt priekšā Varadkara kungu, tas ir īrijas transporta ministrs, protams, viņš arī ministru padomas e, priekšādātājs šobrīd, jo, kā jūs zinat, šobrīd ir īrijas prezidentūra. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji, labu pēcpusdienu visiem pirmām kārtām. Gribu pateikties Brainam un komitējai par šo iespēju atgriezties šeit Eiropas parlamentā un pastāstīt jums par to, ko esam panākuši īrijas prezidentūras laikā transporta un turismu sektorā. Ehm, drošība, darba vietas, uh, tie ir jautājumi, kam pievēršamies, un kā zinām, ka tad. Um, Tad mm, visas šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas vienotā tirgus veidošanai. Galvenā prioritāte mūsu prezidentūrai transporta jomā bija veicināt daudz drošāku un integrētāku, daudz efektīvāku un ilgspējīgāku transporta tīklu Eiropai. Pēdējā prezidentūra trijo eh, komisija un parlaments, pievēr, tāpat arī padomu, pievērsās tam, ka jāvir uz priekštiesību akti šajā jomā, lai panāktu taustāms rezultātus. Ārkārtīgi svarīgi pieminēt arī ciešo sabiedri, sadarbību, ko īstenojām ar mūsu partneriem trijo ietvaros ar Lietuvu un Grieķiju. Un tieši tāpēc TNT un. Eh, ne, eh, Connecting Europe instruments ir bijis uh, svarīgs elements trio darba ietvaros. Jāsaka, šie dokumenti bija ārkārtīgi svarežģīti, tos nebija viegli pieņemt. Uh, par TNT runājot, pagaidām esam vieno, vienojušies par spēcīgu stimulu dalību valstīm sasniegt mērķus, piedāvājot atbilstīgu pārvaldības režīmu, tā lai vērstos pret tiem trūkumiem, kas pastāvēja iepriekšējā TNT ietveros. Tas tagad tiks iestrādāts regulā, kas attiecīgi būs saistoši dalību valstīs, un tālāk bija svarīgi pārliecināties, ka prasības un ambīcijas, kas regulā minēts, būtu gan realistiskas, gan sasniedzamas eh, Mēs tāpat arī īstenojām sarunas par šo regulu, kas piedāvā pārmaiņas pa, e, tra, transporta infrastruktūrā nākamo 30 gadu laikā Eiropā. Gribu pateikties abiem līdzreferentiem, Komucakos kungs un Hercogs kundzei, tāpat par viņu paveikto darbu un apņemšanos šo darbu pa, pabeigt, tā nonarušanot rezultātus, kas, protams, nebija vienkārši Esmu ticies reizi no reizēm ar eh, referentiem, tikos arī šodien eh, Lenčā, un ir skaidri redzams, ka visas puses ir apņemības pilnas panākt vienošanos vēl pē, īrijas prezidentūras pēdējo dienu laikā. Kopējais eh, budžets, jāsaka, bija daudz mazāks nekā mēs sākumā paredzējām, un tāpēc vajadzēja šos mērķus un ambīcijas konkrēti strukturēt un, me, un precizēt. 99% vienošanās ir jau pavā, panākta budžets transportam būs krietni būtiskāks nekā tas ir šobrīd, un tas ir, protams, atbilstīgi ieņemam vērā, kādas ambīcijas pastāv TNT vadlīnija kontekstā. Uh, Esmu pārliecināts, ka dialoga ietvaros, ko esam iznojuši ar Darīkas, ar Alies Sendersas kundzi, tāpat arī Valienas kundzi no ITRA komitejas, par visu šo mēnešu laikā mēs nonāksim pie ļoti atbilstīga rezultāta visiem trim iesaistītiem sektoriem. Kā jūs zinat, Kalas kungs nāca klējā ar virkni jauniem priekšlikumiem, kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes, arī to starp par ceturto dzelzceļu pakotni, arī tas ir prioritīvs mums īpaši ņemam vērā tā iet, par ietekmi uz konkurētspēju dzelzceļa sektorā. Pēdējā transporta padomē mēs nonācām pie vienošanos par galvenajiem elementiem šajā pakotnē, kas pārsvarā sastāv tieši par saviet, eh, runā par savientojamības eh, direktīvu. Padomi pie tiem strādā, pārstāvi šobrīd ir guvuši panākums. Mums vedojot pamatakmeņus, lai panāktu eh, tādus pamatvienošanās elementus par tādiem delikātiem jautājumiem, kā piemēram tiesību atsaistīšana un tirgus piekļuva. Mēs tāpat arī sakojam debatēm šajā komitejā par ļoti svarīgo dzelzceļu pakotni. Saprotu, ka ir iecelti seši referenti un gatavo šobrīd ziņojumu projektus, kas tiks likti priekšā parlamentam jūlijā sa savietojamības priekšlikums paredz virkni tehnisku administratīvu barjeru novēr novēršanu, un it īpaši tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis process tiktu sistematizēts atbilstīgos laika grafikos, tajā brīdī, kad runājam par rītošā sastāva eh, nodošanu eksploatācijā. Padome paredzējis kompetences nodot Nacionālajām drošības aģentūrām uz, dzels, uz Eiropas dzelzceļa aģentūru, lai atvieglotu kopējo procesu šajā ziņā. Tāpat arī vēlamies iestrādāt drošības klauzulu, lai pārliecinātos, ka drošums dzelzceļa sistēmā ir ļoti augstā līmenī un tā tas arī saglabājas. Galvenie mērķi komisijas priekšlikumā ir atbalstām mūsuprāt, it īpaši attiecībā uz procedūru harmonizāciju, kritēriju un laika grafika noteikšanu, autorizācijas piešķiršanai. Kompromiss eh, noteikumi ļaus būtiski izvērst kopējo ietvaru uh, transporta līdzekļu autorizācijas ietvaros jomā. Mēs gribam uzsvērt, ka ir vajadzīgi ir atbilstīgi sagatavošanās darbi šiem jaunajiem pasākumiem. Aģentūrai nepieciešami darbinieki, resursi un jānodrošina sadarbība ar nacionālajām drošuma aģentūrām. Detaļas par jauno autorizācijas procedūru vēl jāapstiprina un jāiestrādā tiesību aktos. Es turklāt uzskatu, ka nepieciešama atbilstīgs elastības līmenis dalību valstīm tajā brīdī, kad ritošais sastāvs tiek paredzēts izmantošanai tikai vienā dalību valstī. Šādos gadījumos tomēr prasības iesn... pieteikuma iesniedzējs būs tas, kas lems par šo jautājumu, vai iesniegt šos dokumentus Nacionālajai drošības aģentūrai vai Eiropas celseļa aģentūrai. Tas, protams, saistīts ar izmaksu samazināšanu, birokrātiskās logas saņemšanu, tāpat laikā drošības nodrošināšanu. Kas attiec uz sauzins transportu, tika panākt vienošanās ar padomi un e, parlamentu par takome, takom, tahogrāfiem. Lai vērsos pret kāpšanu šai jomā, uzlabo, krāpšanu šai jomā uzlabotu šoferu e, dros, drošību un līdz ar to transportu drošību vispār. Gribu pateikties referentam, kas strādāja pie šīs, e, šī dokumenta, tā tikau kundze, viņa panāca ļoti sabalansēts rezultātus. Šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs un saprot, ka gala balsojums par šo jautājumu notiks parlamentā pavisam drīz, kas attiecas uz sauszemes transportu esam nonākuši pie vienošanās pie pēdējiem diviem ceļu satiksmes eh, pakotnes noteikumiem. Un sarunas uzsāksim pa parlamentu par kopējo pakotni pavisam drīz. Ir, zinu, iecelti trīs uh, referenti. Un viņi visi trīs ir jau čakli strādājuši pie šiem dokumentiem paralēli padomē, kas, protams, parāda lielu apņemšanos. Eh, Takogrāfa dokumenta jautājums. Uh, ir saistīts eh, ar ceļu drošību, un eh, pie šiem jautājumiem mēs pilnīgi noteikti atgriezīsimies, jo mērķis mums visiem ir viens. Turklāt mums bija arī konference Dublinā par drošu, eh, drošu ceļu satieksmi un nopietnu negadījumu novēršanu. Esam apkopojuši informāciju par, no dažādām dalību valstīm, un tiek lēns par to, ka šim drošības, ceļu drošības aspektam jābūt daudz redzamākam un jānovērš jau kāda veida nāves gadījumu uz ceļiem. Tāpēc priecājos, ka Zenalovs kundze apmeklē šo konferenci komitejas vārdā. Es turklāt vadīju arī neformālas diskusijas ar transporta ministriem par ceļu satiksmes drošību padome martā. Par jūras transportu runājam, lielu uzsvaru liekam jau pašā sākumā uz jūr, jūrniecības darba konvencijas īstenošanu. Šeit Eiropas Savienībai jāuzņemas vadošā loma, lai nodrošinātu uzlabotas drošības noteikumus kuģotājiem Eiropas ūdeņos un visā pasaulē. Eh, karoga valsts direktīva paredz, ka dalība valstis uzrauga un īsteno šīs eh, konvencijas noteikumus un tāpat rūpējas par eh, jūrniekiem, kas uz šiem kuģiem strādā un tā tālāk. Šīs direktīvas īstenošana eh, paredz to, ka visi kuģi, kas iepeld Eiropas ostās, nodrošina atbilstību visiem no noteikumiem. Tāpat arī panākta vienošanās ar parlamentu un parlamentu. Brians pats bija eh, referents strādājot pie šī dokumenta un esmu ārkārtīgi pateicīgs viņam par izrādīto neatlaidību. Jāsaka, šīs diskusijas bija ļoti dzīvīgas, bet tāpat laikā arī konstruktīvas konstruktīvs. Karogu valsts jautājumus e, skatīja Beres skundze un arī no nodarbinātības komitejas un gribu tāpēc teikt paldies arī viņiem par šo sadarbību atbilstīgi darba apstākļi jūrniekiem ir pilnīgi noteikti priekšnosējums drošai kuģniecībai Eiropā. E, Eiropa tagad ir gatava uzņemties tālāko lomu un tapt sadzirdēta. Nacionālā līmenī ratifikācijas procesam tu, jāturpinās daudzās dalību valstīs, jāpārskata zinām, zināmā mērā visi tie tiesību akti, kas gadu gaitā jau pieņemt attiecībā uz kuģniecību nepieciešams izpildīt laika grupu. Ir arī virkni tehniska rakstura dokumentu, kas tiek šobrīd skatīti, kas svarīgi, lai virzītos uz priekšu. Tā, piemēram, svarīgi nodrošināt parlamentas eh, piekrišanu par eh, amatniecības eh, direktīvu, lai arī jūs kā komiteja nesat vadošā komiteja, tas tomēr arī ir saistīts ar transportu un svarīgi uzlabot standartus dažāda veida ūdens ūdens transporta līdzekļiem. Šeit jāharmonizē standarti par, pie, par uh, aprīkojumu uz kuģiem. Jāsaka, šeit dokum, šie izstrādātie dokumenti ir diezgan tehniski eh, un abstrakti, bet tomēr tiem būs ļoti būtiski ietekme uz satiksmes drošību. Eiropai vienmēr bijusi vadošā loma aprīkojuma jomā tā ir joma, kur arī paredzamas darba vietas, kur iespējami pētniecība, un tas nav, to nedrīkst novērtēt pa zemu. Mēs varam nodrošināt atbilstīgi iekšējā tirgus eh, darbību, aprīkojumu tirzniecībā, jo, bet tas, protams, nozīmē, ka jānodrošina drošumā elementi pirms produkti tiek laisti tirgū. Ir ļoti daudz tādu lietu, ko mēs izmantojam ikdienā un prezidentūra sāks sarunas par šiem dokumentiem ar parlamentu Rika kungas vadībā. Es zinu, komiteja ir ārkārtīgi ieinteresēta integrētajā jūrniecības politikā. Izaugsme ir ārkārtīgi svarīga īrijas prezidentūrai, tīpaši izstrādājot rīcības plānu kuģniecības stratēģijai Atlantijas okeāna teritorijā. Un te būs vajadzīga apņemšanās no visām trim sarunvešanas pusēm Mēs nostur, noturējām augsta līmeņa tik, tikšanos Golvejā 24. mājā un vēlamies eh, nodrošināt videi, vide aizsargājošu kuģniecību. Nu, tiksimies 25. jūnijā, padomājam par to, spriediesim atkal. Direktīva par kuģniecības telpas plānošanu arī tik, ir jautājums, kas tika skatīts parlamentā martā. Īrijas prezidentūra šo priekšlikumu uzskata par prioritētu un cer, ka nu varēs nodot šo dokumentu jau krietni pavirzīšos uz priekšu Lietuvas prezidentūrai. Un te, protams, jāsaka paldies Maisners kundzei kā referentei. Par debes un gaisa satiksmes jautājumiem satelīta navigācijas sistēma tāpat te, nu man jāsaka, esam panākuši vienošanos ar parlamentu par regulu par finansējumu. Uh, attiecībā uz Galileo un EGNOS sistēmām. Šo dokumentu pārsvarā skatīja ITRA, bet, protams, ka tam ir ietekme arī uz transporta sektoru un jūsu komiteju. Referents Marinesko kungs ir arī jūsu komitejas loceklis un gribu teikt viņam lielu paldies par darbu pie šī dokumenta. Regulas mērķis ir izveidot jaunu finanšu un pārvaldības ietvaru divām šīm Eiropas satelīta navigācijas programmām nākamajā finanšu periodā, laikā līdz 20. gadam un vēlāk. Un visbeid, jāsaka, protams, tas eh, galīgi tiks noslēgts tad, kad tiks panākt vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Tāpat arī vēlamies panākt eh, vienošanos par atskaitīšanās sistēmu, kas dos tālāk ieguldījumu civilaviācijas drošības jomā, piedāvājot atskaitas par šo, reģi, par, par šo jomu attiecībā uz drošības un citiem jautājumiem. Galvenais mērķis šim priekšlikumam ir tālāk samazināt uh, negadījumu skaitu gaisa satiksmē, kas rezultējis ar, boj, ar pasažieru bojājumu. Ta, tas nozīmē, ka jāvērš pret visa veida drošības trūkumiem. Kā rāda satiksmes prognozes, lidojumu skaits dubultosies līdz 2030. gadam. Pašais aviācijas sektor, pašais aviācijas sektors ir jāpielāgo jaunajām prasībām un pieaugušajām satiksmes plūsmām, tā lai varētu tālāk uzlabot aviācijas drošību. Lietuva no mums pārņem šo priekšlikumu un cerams novedi, novedīs to pie nākamā soļa. Let's get the priorities of the presidency right here. Where was I? Um... Nu, tā tad, kur es paliku? Lietuva, kā es teicu, pārņems šo priekšlikumu un virzīs tālāk sarunās uh, savas prezidentūras laikā, un esmu pārliecināts, ka jūsu uh, referents attiecīgajā jautājumā, uh, Deveraks kundze, droši vien ir līdzīgi noskaņot attiecībā uz to, cik uh, svarīgs ir šis likumdošanas akts tīri no aviācijas viedokļa. Tāpat mēs sākām pagājušajā nedēļā diskusijas par komisijas jauno uh, gaisa pasažieru tiesību uh, jautājumu priekšlikumu. Uh, Eh, gaisa pārvadātājiem jānodrošina atbilstība, eh, jānodrošina pasažieru eh, drošība, tāpat laikā jāņem vērā arī finanšu ietekme uz gaisa transporta sektoru un jānodrošina, lai pārvadātāji darbotos harmonizētos apstākļos liberalizētā tirgū. Priekšlikuma nolūks ir censties skaidrot dažas no neskaidrajām jomām kas ir novadušas pie nekonsekvences un neskaidriem standartiem tiesību aktu īstenošanā. Tāpat ir paredzēts arī uh, stiprināt uh, sūdzību izskatīšanas mehānismu un dažādu pārvadātāju uh, līmenī. Pastāv zināmas atšķirības attiecībā uz uh, izmaksām, kas ir radītas avio kompānijām direktīvas īstenošanā dažādos apstākļos. Tāpat ir paredzēta arī detalizētāk noteikumi par esošajām tiesībām, tiesības uz informāciju, tiesības uz kompensāciju, un tāpat tiek ierosināts arī jaunas tiesības, piemēram, mobilitātes aprīkojums un mūzikas instrumentiem. Uh, Mēs domājam par vienotu debušu eh, izveidus, bet diemžēl pārāk eh, lēnu eh, šis priekšlikums tikt virzīts uz priekšu, bet jebkurā gadījumā mēs esam novērojuši interesi jūsu komitejā un strādāsim intensīvi nākošajā periodā, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu. Tālāk par Eiropas pilsoņu gadu. Šis priekšlikums. Tam ir ļoti spēcīga rezonance, tā man vismaz šķiet. No savas puses turpināsim veltīt laiku Eh, šim jautājumam mūsu prezidentūras atlikušajās nedēļās, lai nodotu lietuviešiem to tādā labā formā. Un eh, komiteja ir nozīmējis Bahkungu kā referentu, un eh, jūsu debats notiek paralēli. Un tas noteikti ir vajadzīgais risinājums šajā jautājumā. Esam uzsākuši arī sarunas ar padomu vēl citā svarīgā jautājumā kam varētu būt potenciāls devums arī transporta jomā, un tas ir tīrās enerģijas direktīva. Ir jāpārtot šī atkarība no fosīliem kurnāmiem, jāie robežo uh, siltumnīcas uh, gāzes izmeši un jāizmanto alternatīvās uh, degvielas un jāpielāgo transporta līdzekļu attiecīgi. Priekšlikums ir ļoti nozīmīgs arī attiecībā uz nodarbinātību, infrastruktūras attīstību, atjaunīgiem energoavotiem. Ir svarīgi domāt par uzlādēšanu dažādiem elektriskiem transporta līdzekļiem un par to attīstību turpmākajos gados. Padomē pastāv atšķirīgi viedokļi par dažiem aspektiem šajā priekšlikumā, priekšlikumā īpaši attiecībā uz izmaksām un laika termiņiem, kas ir priekšlikuma pielikumos. Tāpat ir arī tādi ļoti pamatot jautājumi, kas būtu vēl jāapsver, īpaši runājot par standartiem un attiecīgajām izmantotajām tehnoloģijām, kuras joprojām vēl tiek attīstītas. No savas puses uzskatu, ka šis priekšlikums ir ļoti svarīgs transportam Eiropā nākotnē. Mums ir jāuzņem līderpozīcija šajā jomā. Es zinu, ka jūsu referents Fedanzas kungs grib, lai tiktu ātrāk izskatīt šis priekšlikums, uh, un notiek ļoti būtiskas diskusijas arī šodien un rīt tieši šajos jautājumos. Mūsu Lietuvas partneriem arī ir uh, šis jautājums iezīmēts kā prioritāte turpmākajos sešos mēnešos. Protams, ir citi jautājumi, kuros mēs uh, cerējām, ka virzīsimies uz priekšu, bet dažādu iemeslu pēc un ārpus mūsu kontrols bieži vien nevarējām to darīt. Uh, Eh, aviācijas pakotne ir viens no šiem jautājumiem, kā jūs zinat, padome ir panākusi politisku pozīciju par visiem trījiem pakotnes elementiem, tas bija decembrī pagājuši, ka tomēr parlamenta pozīcija par kopējo pakotni bija neskaidra līdz aprīļa vidum, kas eh, atstāja mums ļoti maz laika sarunām ar parlamentu, eh, par arī citiem jautājumiem par TNT un citiem. Mēs ceram, ka izdosies uz priekšu virzīt dažus citus priekšlikumus, piemēram, jūrniecības sektorā, piemēram, pasažieru kuģu drošību tiesību akti zilās joslas iniciatīvas jomā un tāpat arī uh, kopīga izpratnē par uh, cesaru. Uh, mēs saprotam, ka tas viss vēl ir tādā diskusiju stadijā. Un vēl daži vārdi par turismu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs elements arī jūsu uh, atbildības jomā. Turisms atbalsta nodarbinātību un ekonomisko attīstību visā Eiropas Savienībā uh, nodrošinot dažādas iespējas uh, cilvēkiem. Prezidentūras laikā atzīmēja, ka progress ir panāts kosmē programmā, kas, kā jūs zinat, atzīst turismu sektoru pieaugušo svarīgumu, nodrošinot darba vietas un izaugsmi. Mans uh, kolēģis uh, Brutona kungs, kurš ir nodarbinātības un inovāciju ministrs mūsu valdībā, viņš darb, vadīja darbu pie šī jautājuma, un arī te mēs panācām virzību uz priekšu. Turismu grupa turpina strādāt pie šī jautājuma, un es saprotu, ka uh, notiks ļoti interesanta konference. Notika interesanta konference aprīlī, kur tika aplūkot šie jautājumi, un tāpat arī mēs raudzījāmies, ko varam secināt no dažādajām starptautiskām iniciatīvām, lai stiprinātu tālāk uh, šo turisma uh, asi. Es esmu tikai tā ļoti ātri iezīmējis mūsu panākums. Uh, iepriekšējos piecos ar pus mēnešos kopumā mums ir izdevies uh, panākt vienošanos ar uh, parlamentu par sešiem transporta jautājumiem un piecas politiskas vienošanās panākts politiskā līmenī padomē. Laiks, protams, ir mūsu ienaidnieks, bet esmu pārliecināts, ka mūsu lietuviešu draugi būs ļoti labā pozīcijā uzņemt darbu tajā punktā, kur mēs to atstāsim. Un mēs iezīmējam ļoti ambiciozu programmu, saglabājām savus uzsvarus, strādājām pragmatiski un cerams arī efektīvi šīs programmas programmas izpildē. Esmu apmierināts ar sadarbību, kāda ir bijusi un ko ir izrādījusi transporta komiteja un tāpat arī referenti un strādājot par visiem galveniem jautājumiem. Gribu īpaši pateikties komitejas sekretariātam par jūsu ārkārtīgi lielo profesionālismu un uh, cītīgo darbu, kas mums tik tiešām ir bijis ļoti noderīgs mūsu prezidentūras laikā. Paldies, un es tagad uzklausīšu jūs komentārus un jautājumus. Yeah, in, in... Liels paldies! Pirms došu vārdu koordinatoriem, gribētu tikai uh, paust savu pateicību jums un tāpat arī jūsu darbiniekiem un uh, pastāvīgai pārstāvniecībā šeit Brislē. Jā, debats tik tiešām ir bijušas ļoti tādas dzīvīgas, bet esam panākuši rezultātu. Uh, nu, laikam tā jau ir, tā notiek it īpaši runājot par uh, ostas valsts uh, kontroli īrijas uh, prezidentūra tik tiešām bija apņēmības pilna, debats, kā es teicu, bija ļoti emocionāls, bet katrā ziņā gribu pateikties arī no savas puses par visu darbu, arī jūs pastāvīgai pārstāvniecībai. Koordinātoru došu trīs minūtes katram un pēc tam divas minūtes tikau kundzei, kumu cakus kungus un higienas kungam, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Ja nē, tad sāksim Groša kungs no Tautas partijas. Jā, Fūzits. Jā, liels paldies priekšsādātāji, liels paldies arī par ziņojumu. Kā Beļģis es varu apstiprināt, ka jūs ievērojat mazo valstu tradīcijas, mazās valstis gūst liels panākums, un Par to es gribēju jums pateikties ETP vārdā, jums un jūsu komandai. Jūs teicāt, ka jums ir ļoti ambicioza programma, un tomēr jūs esat uh, pie tās labi pastrādājuši. Šodien vismaz te parlamentā rodas iespējas, ka padome visu grib atrisināt uh, pati savās mājās un mazāk Eiropas līmenī, un tas notiek svarīgās jomās. Bet, uh, jāatcerās, ka mēs eh, dzīvojam laikā, kad eh, notiek, eh, kad tiek izplatīt ļoti negatīvas ziņas. Varbūt um, runas par Eiropas infrastruktūras uh, savienošanas projektu pabeigšanu ir nedaudz pāragras. Manuprāt, tas uh, vēl nav īsti pabeigts. Tomēr nākamo gadu laikā, manuprāt, mums izdosi, Tas eh, palīdzēs uzlabot mobilitāti Eiropā un transportu, un būs, eh, tas būs svarīgs politikas elements. <coughs> Ja mēs eh, runājam, ja mēs sagaidām no dzelzceļa to, ko varētu sagaidīt, tad uh, ir jāsecina, ka ir iespējama lielāka izaugsme, vairāk darba vietu un labāka mobilitāte. Mēs uh, gribam atgādināt, ka vēlamies paketi kas sākas ar savietojamību, ar uh, tehnoloģiju sadarbspēju, un mēs uzskatām, ka tā ir jābūt kārtīgai pakotnē. Mēs uh, esam nodarbojušies arī uh, nodarbojušies ar uz zemes sniedzamajiem pakāpojumiem aviācijā un ceram, ka tuvākajā laikā tas tiks īstenots. Es gribēju uzsvērt, ka, protams, nav jūsu vaina. Tomēr mēs būtu labprāt gribējuši redzēt tekstu par vienotajām Eiropas debesīm vecajā redakcijā. Pašlaik tiek gatavoti jauni priekšlikumi, jo dažas valstis nerespektē to, ko tās pirms vairākiem gadiem ir sacījušas. Un aviācijā ir jābūt efektīvākiem, drošākiem, uh, labākiem attiecībā pret eh, vides prasību ievērošanu, un es ceru, ka šādu ietvaru mums izdosies panākt. Mūsu darba un jūsu darba uzticamība pastāv tajā, ka mūsu nolemtais tiek īstenots. Jūs pieminējāt arī drošību un efektivitāti jūras transporta jomā. Tas bija jūsu programmā, un es domāju, ka jūs pareizi izvietojāt uh, akcentus, tāpat kā citās jomās. Un uh, tāpēc es uh, saku lielu paldies jums par darbu. Un uh, domāju, ka arī referenti par šiem jautājumiem vēl izteiksies. Saka draukungs, SND grupas vārdā trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos ministram un viņa komandai par izcili veikto darbu. Protams, tas vēl viss nav pilnībā pabeigts un nolikt plauktiņā, jo mums joprojām vēl ir atlikušais mēnesis un daudz kas vēl var notikt, un es ceru, ka jūs noteikti izmantosiet laiku, lai aplūkotu vēl vairākus dosie, kas vēl nav noslēgti. Un te es galvenokārt domāju par CEF, tātad Connecting Europe Facility. Es eh, saprotu, ka ir trialogs paredzēts rītdien šajā jautājumā, un es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos. Tas jau ir uh, izdarīts attiecībā uz TNT vadlīnijām, Un es domāju, ka kopā tas viss būtu tāda ļoti uh, būtiska iniciatīva un noteikuma pakotne, ko mēs varētu nu, pēc tam uzskatīt par apstiprinātiem. Bet šobrīd svarīgākais ir uh, attīstīt domu, ka nepieciešams investēt tīklos Eiropā, un mēs, protams, uh, ceram uz jums un jūsu kolēģiem valstu un valdību vadītājiem, ka jūs liksiet spiedienu uz savām valdībām, lai tiktu palielināts budžets transporta jomai pēc iespējams, pēc iespējams vairāk. Protams, tas nevienmēr ir iespējams. Jūs gluži pareizi norādījāt uz eh, dažiem tādiem eh, pozitīviem sasniegumiem, takogrāfu regula, ostas valsts kontrole un vēl citas jomas, kur padoms līmenī ir panākts progress. Un domāju, ka divas galvenās jomas, kur eh, turpmākajos mēnešos mums nāksies visu pātrināt, un tie ir visi ar aviāciju saistītie jautājumi. Jūs gluži pamatot norādījāt, ka mums tur šis tas iztrūkst, un ir tāda neliela kavēšanās par uh, apkalpošanu lidostās, uh, par apkalpošanu zemes, par šiem, šajā dosjē. Bet uh, jums kā padomēji mandāts ir apstiprināts, bet es nezinu, vai diskusijas jūs esat sākuši par pasažieru tiesībām. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Arī uz to jūs atsaucāties, un es domāju, ka mums nepieciešams te panākt kaut kādu skaidrojumu attiecībā uz pasažieru tiesībām. Šī ir joma, ko visi uzskata par sevi ļoti svarīgu, un mēs, protams, gribam, lai nu, tāda pieklājīga tiesība akti šai ziņā tiktu pieņemta. Var apstiprināt savu kolēģi teikto par vienotajām Eiropas debesīm. Mēs jau kā parlaments vairākus gadus esam pauduši nožēlu, ka ir izteikti dažādi solījumi tiesību aktiem, bet tie nav realizējušies. Un es gribētu, lai būtu konkrētāks progress šajā jomā. Jo Eh, var redzēt, kāds būtu ieguvums ne tikai pasažieriem, bet arī vidē, jo tā ir milzīga liela ekonomika. Un visbeidzot, eh, ceturtā dzelzceļa pakotne, jūs jau ļoti labi sākāt pie savstarpējās savietojamības darbu. Protams, vēl daudz darāmām paliek, un mēs solījām, ka dosim konstruktīvu ieguldījumu šajā darbā, jo mēs gribam panākt, lai šī uh, dzelzceļa pakotne būtu uz pareizajām sliedēm. Maisners kundzei tagad no liberāļiem trīs minūtes. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Paldies arī ministram par jūsu prezidentūras, kas drīz tuvojas beigām darba apkopojumu. Es gribēju pateikties jums liberāļu vārdām. Īrija nav liela zeme, bet varēja redzēt, ka jūs esat valsts, kas ir guvusi labu pieredzi Eiropas jautājumos, trialogos. Tas bija labi jūtams, un mēs uh, likām uz jums lielas cerības, un jūs esat uh, savu prezidentūru arī veiksmīgi pabeiguši. Sākšu ar laukiem. Protams, ka Mums eh, visiem prātā ir tās pašas eh, lietas, ko jūs jau minējāt - Transeiropas tīkli un Eiropas infrastruktūras savienošanas projekts. Parlamentā es šeit pirmo reizi piedzīvoju, ka visas eh, politiskās grupas atbalstīja komisijas priekšlikumu. Viņi domāja par tādu kā Eiropas transporta tīklu, mm, kā metro tīklu, un to atbalstīja Optimāli būtu, ja mēs saņemtu tam pietiekami daudz naudas jaunajā daudzgadu finanšu schēmā, jo šis skaistais plāns, kā uzlabot Eiropas transporta infrastruktūru, protams, ir atkarīgs no pieejamā finansējuma. Tas ir ļoti svarīgi. Gribēju pieminēt uh, arī uh, citas lietas, pie kurām mēs strādājam. Uh, Mēs nebijām īsti apmierināti, ka nevarējām panākt visas lietas, ko vēlējāmies no parlamenta. Es priecājos to, ka mēs panācām vismaz tos 100 km, bet jāteic, ka mēs reizēm gribētu no padomes labāku pretimnākšanu. Kas attiec uz jūras transportu? Tas mani interesē īpaši, jo es eh, esmu no Ziemeļvācijas, tātad pie jūras. Jūs iz, pieminējāt eh, zilās izaugsmes stratēģiju, ostas valsts kontroli, arī to. Un par to man ir viens pavisam konkrēts jautājums. Jūs teicāt, ka jūras eh, transportā jau ir uzsāktas diskusijas. Uh, un mēs eh, gribētu zināt, kāda ir īrijas nostāja šajā jautājumā. Par to mēs, protams, vēl diskutēsim, bet tas man interesē. Un tagad pievērsīšos gaisa transportam. Lidostas eh, pakotne nav pavirzījusies uz priekšu, tas, protams, ir eh, ļoti žēl, bet tāpat kā iepriekšējā runātā es gribētu uh, pakomentēt šo kopējo ietvaru ar vienotajām Eiropas debesīm, mēs e, nevirzāmies uz priekšu, un jāteic, ka tas, protams, ir mazāk e, īrijas nopelns nekā Vācijas, tas ir jāatzīst. Tomēr es uzskatu, ka tad, ja mēs e, par kaut ko esam parakstījušies, tad par to būtu jācīnās. Mums ir nepieciešama vienota Eiropas gās, gaisa tāpa un vienots Eiropas debesis. Ceru, ka jūs par to nākotnē aktīvāk iestāsieties. Krāmēra kungs zaļo vārdā trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, par jūsu uzrunu. Mēs, protams, zinām, ka jūs pārstāvat padomi un nevis tikai īriju vai pats sevi. Un, principā, mēs esam apmierināti ar eh, sadarbību ar jums, eh, bet, protams, ir arī zinām trūkumi. Es eh, tikko dzirdēju pieminam vienotās Eiropas debesīs un vienotās Eiropas debesis un nav pieļaujams, ka kompānijas samazina darba spēku, samazina degvielas izmaksas un um, tam līdzīgi. Principā viņi ir visu laiku tikai ieguvēji bet uh, Eiropā nav iespējams radīt uzticības uh, gaisotni, ja mēs nepildam to, par ko pirms pāris gadiem esam visi vienojušies, esam to pārakstījuši. Tas grauja Eiropas Savienības autoritāti, un tas nedrīkst tā būt. Tāpēc mans aicinājums Vācijai un arī pārējām valstīm. Tām valstīm, kas pašlaik uh, boikotē FAB, uh, ir skaidri jānorāda, ka nekāda izmaiņa nebūs. Tālākais, ko es gribēju teikt, ir saistīts ar finansēm, ar CEF un TNT instrumentiem. Iepriekšējos gados komisija lēma Transeiropas tīkliem piešķirt 20 miljārdus uh, eiro. Padome spieda uz 8 miljārdiem, bet uh, kas tad notika galu galā? Vairākas eh, Vācijas eh, federālās zemes sacīja, ka viņiem ir pārāk maz tautas un valdībai ir jāpalīdz. Un tādā veidā tas nevar darboties. Mums nebija pietiekam daudz laika, reizēm izteikš, maigi izsakoties termiņi bija suboptimāli. Mēs uh, bieži vien saņēmām dokumentus iepriekšējā vakarā un nākamajā dienā jau mums vajadzēja runāt par 80 lapuses gāru dokumentu. Tā tas nedrīkst turpināties. Uh, Tas, kurš e, vadīja projektus par TNT un CEF, e, tam es veltu savus komplimentus, tas ir ļoti labi padarīts, bet mani dusmoja tas, ka mums nebija pietiekami daudz laika runāt par konkrētiem projektiem un tos vērtēt. <coughs> Mēs kā parlaments eh, pieturējāmies pie pozīcijas, ka nav nepieciešams vairāk projektu, jo nepietiek naudas jau esošajiem, bet padome regulāri nāca klajā ar jauniem projektiem, iesniedz sarakstu ar 27 ļoti svarīgām Eiropas ostām, kuras eh, bija jāiekļauj šajā sarakstā. Un mēs kā parlaments man gan, protams, jāizsakās uzmanīgi, uzskatījām, ka mūs eh, pietiekami neņem vērā, ka padome atļaujās mūs ignorēt. Ņemiet vērā, ka nākotnē tā tas eh, nevarēs turpināties, mēs to nepieļausim. Mēs jau varam sarakstīt eh, visu kaut ko, bet ja mēs varētu īstenot kaut vai 10% no tā, kaut arī tam mums patiesībā nav pietiekami daudz naudas. Paldies priekšsēdētājiem, paldies eh, ministra kungam, eh, saka Fosters kundze. Es gribētu piekrist Maikla teiktajam, jā, un tik tiešām ir ārkārtīgi grūti visām dalību valstīm uzņemoties prezidentūru, jo visi domā, ka, jā, prezidentūra izvirza ambiciozus plānus un, ja varbūt vērst uzmanību uz nelielāku skaitu projektu, varbūt būtu labāk darbs paveikts, jo tad būtu mazāka darba slodze, eh, bet, nu, tas tāds vispārējs vērojums. Man patīk īrijas prezidentūras uzsvars uz uh, to, cik transporta jomā dažādas izmaiņas ir svarīgas uh, uzņēmumiem, uzņēmēji darbībai. Protams, ka izmaiņas nepieciešamas uz vietas. Uh, labi, ka panāca vienošanos padomu par tokogrāfiem, tas ir ļoti labi, un tas bija tāds zināms atvieglojums arī no mana viedokļa, un mēs par to balsosim rīt no rīta. Pozitīvi vērtēju. Es darbojos parlamenta debešu Uh, intergrupā, un uh, man ir prieks, ka ir panākt vienošanās par Galileo un Egnos, un uh, mums ir ļoti svarīga šī rūpniecības joma, kas izgatavo aprīkojumu. Tālāk par aviāciju. Es biju referents šajā jautājumā pirms desmit gadiem, un Īrijā un apvienotajā karalistē un citās dalībvalstīs šis aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, un ir būtiski panākt tur zināmas skaidrojumus, un tomēr pārāk neregulēt preskriptīvu šo jomu. Tas mani noved tagad pie Eiropas kopējām debesīm, un es ceru, ka jūs tiešām pieturēsieties pie savas nostājas īrija eh, šajā jautājumā. Esmu bijusi arī šajā jautājumā, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs tiešām virzītu uz priekšu jautājumu, panāktu funkcionālos gaisa blokus un ņemtu vērā jaunākās tehnoloģijas, jo tur ir milzīgi iespējami ieguvumi, un visa Eiropa no tā tikai iegūs. Mēs nevaram pieļaut tādu nolaupīšanu, kā, piemēram, notiek, eh, kāda notika pagājušā uh, nedēļā, problēmas, kas ir notikušas Francijā un citur. Visas dalība valsts ir parakstījušās. Pirms desmit gadiem vienotajām Eiropas debesīm mēs runājam, diskutējam par funkcionāliem gaisa blokiem, runājam ar uh, eh, galvenajiem tehnoloģiju vadošiem uzņēmiem. Mēs to visu varam arī izplatīt, tirgot pasaulē, un es domāju, ka uh, tas viss ir pievilcīgi dalību valstīm. Tā ka es tik tiešām ļoti atbalstu jūsu pozīciju šajā jautājumā. Un tā es nonāku pie lidostu pakotnes. Mans uh, uzskats ir tāds, ka šāda pakotne nebija vajadzīga, tās, tā ir laika tērēšana, laika nišu uh, regula, kāda tā bija, darbojās perfekti labi, bija skaidri, visi saprat, kā tā darbojās, ja kāda koordinātori neveica savu darbu, ja viņiem likās, ka uz viņiem ir spiediens, uh, labi šo spiedienu vajadzēja noņemt, viņi tagad ir neatkarīgi un tā tālāk. Tas pats attiecībā uz troksni mēs uh, te darbojāmies tādā līdzsvarotā veidā un uh, atkal Jā, nu kaut kā mēs izvilkāmies šim darbam cauri, tālāk lidost pakalpojumu uz zemes, nu arī tur atkal notika dažādi streiki Frankfurtē, citās e, lidostās. Es gribētu ierosināt, ka ja ir kāda dalība valsts, kurā ir kādi konkrēti specifiski jautājumi komisija, lai atrisin šos jautājumus un neiesaist visus pārējos, mēs visi esam pārsvarā liberalizējuši visus šos pakalpojumus. Tā ka, nu, ļoti žēl, ka nenonācāt pie kāda secinājuma un, godīgi sakot, e, tas arī nebija tik svarīgi nevienam. Un tā es nonāku pie dažiem tādiem noslēguma jautājumiem. par 261 pasažieru tiesībām. Tur ir nepieciešama zinām skaidrojuma attiecībā, piemēram, uz uh, šiem vulkānu radītiem pelniem, uh, tiesas procesiem. Mēs negribam ka uzņēmumi bankrotē, mums ir gaisa pārvadātāji, kas uh, veids kolosālu darbu un pasažieri izmanto šīs avio kompānijas, tā kā, nu, te situācija jābūt līdzsvarētai, bet, tiemžēl, nu, mums tagad jāizskat situācija, kāda tā ir. Ir vēl citi jautājumi, bet liels paldies no ECR grupas par visu jūsu veikto darbu, un mēs vēlam visu jau to labāko, un ceram, ka arī turpmāk uzturēsim kontaktus. Paldies! Mrs. Tikau, for two minutes. Tikau, konze, divas minūtes, lūdzu. Domnule președinte. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties prezidentūras pārstāvjiem par uh, viņu stāstīto, un es gribētu runāt par regulu par takogrāfiem, digitāliem takogrāfiem. Gribētu izmantot iespēju pateikties prezidentūrai un padomēji par to, ka veicāt šo darbu, iesaistījāties sarunās un tāpat arī par prezidentūras veikto darbu Šī ir ceturtā prezidentūra, ar kuru man ir sanācis sadarboties, un pateicoties īrijas eh, prezidentūras apņēmībai un pateicoties tās pozitīvai attieksmei, jautājums tika izskatīts, un esam nonākuši pie vienošanās. Gribētu pateikties īpaši eh, pārstāvības eh, darbiniekiem, man arī Smitai, un tāpat arī Jānu referentiem, tāpat arī uh, politisko grupu darbiniekiem Eiropas parlamentā. Tāpat gribu paust pateicību transporta komitejas pārstāvjiem. Es domāju, ka vienošanās, ko panācām, ir laba un vēlreiz sirsnīgi sveicu un pateicos par apņēmību, ar kādu jūs ķērāties pie šīm sarunām, veicāt darbu un esat noslēguši šo dosie, kas ir ārkārtīgi sarežģīts tīri tehniskā un politiskā ziņā. Un, protams, sarunas tik tiešām nebija vienkārši. Tā kā vēlreiz liels paldies! Liels paldies! Kumas Akos kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies priekšstādātājiem. Es uh, gribētu laipni sveikt ministru Eiropas eh, parlamenta transporta komitejā un gribēju jūs apsveikt divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka viss liecina par to, ka jūsu prezidentūra ir strādājusi ļoti efektīvi transporta jomā, un otrkārt par to, ka jūsu prezidentūru raksturoja cieņa un Eiropas parlamenta lomas kā otrā likumdevēja atzīšana. Un tas ir mans personīgs privāts novērojums, kas attiecas uz dažādām, dažādiem transporta tīkliem. Jūsu ieguldījums bija ļoti efektīvs. Gribēju šeit pieminēt uh, divas cilvēku grupas, kas uh, ir palīdzējušas prezidentūrai - Maikls Haipers un uh, Monika Vaulisa. Abi šie cilvēki un abas šīs grupas uh, ir snieguši ļoti būtisku ieguldījumu. Un tagad runājot par Eiropas uh, tīklu vadlīnijām. Vienošanās par to ir panākta, un manuprāt, š tas nozīmēs, ka nākotnē mums nebūs jāsaskars ar pārsteigumiem. Un es ceru, ka tas gūs atbalstu arī plenāru sesijām. Šie dažādie transporta tīkli ir vissvarīgākie, viskonkrētākie Eiropas attīstības projekti, kas veicina ekonomikas attīstību, rada darba vietas kontinentā, kur uh, 20 uh, miljonu cilvēku ir bez darba. Protams, ka vadlīnijas tīkliem būs ļoti ambiciozs uh, teksts, ja tas paliks tikai teksts, ja nebūs attiecīga finansējuma. Uh, Un tāpēc es aicinu jūs darīt visu, ko iespējams, lai mēs varētu pielikt punktu šim svarīgajam jautājumam un nonākt pie vienošanās. Pašlaik tie ir tikai teksti, bet mums ir nepieciešama arī politiskā griba to īstenošanai, un es eh, ceru, ka tas turpināsies nākotnē arī pēc īrijas prezidentūras. Liels paldies, un tagad vārds Higinsa kungam, divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem! Es domāju, ka ministrs uzklausot eh, runātājus redzēja, eh, ka jūsu prezidentūra ir bijusi izcila. Maisneres kundze pateica ļoti labi, īrija ir neliela valsts, bet eh, šī ir jūsu septītā prezidentūra Eiropas Savienībā, un tāpēc jums ir laba pieredze risinot sārunas, runājot par ostu valsts kontroli, par kur mēs panācām vienošanos 10. aprīlī, 16. par tahogrāfiem. Kā norādīja Tikau kundze, kas bija referente, jūsu sadarbība bija ļoti laba. Un mēs atceramies uh, trīs lieliskus cilvēkus jūs komandā Anmariju Smitu, ko arī pieminēja tikau kundze, un vēl citus kā ēnu ref referents. Es zinu, ka e, ēnu referentiem ir e, tikpat daudz darba kā ministriem, un mums ir izdevies uh, tomēr pabeigt šo darbu, un cerams, ka tam tiks pieliks punkts rītdien. Mums neizdevās panākt visu, teksts nav perfekts, tomēr situācija ir daudz labāka nekā iepriekš. Mēs gribētu vairāk uh, izņēmumu, stingrākus noteikumus par aprīkojumu kontroli un uh, citas lietas, bet 30. maijā par to tika panākta vienošanās. Tā kā Lietuva turpinās prezidentūru un uzņemsies to uh, Pirmo reizi savā vēsturē es mēķi, aicinu Lietuvas eh, ministru pabeigt šo dokumentu, darbu pie šīs dokumentu pakotnes. Un tas, protams, ir ļoti ambiciozs darbs, bet eh, kādam tas ir jāpadara. Paldies vēlreiz, ministrs, un jūsu ierēģiem par paveikto. Paldies, Higiensa kungs! Es uh, nesāku dāzīt ar āmuru, bet uh, es jums uh, devu tikai divas minūtes, nevis trīs. Komisija, Jēgers kundze, paldies priekšsādātāji par to, ka devāt vārdu komisijai. Arī mēs gribētu izmantot šo iespēju un no visas sirds pateikties īrijas prezidentūrā, ministram un visai viņa komandai. Te tika minēti trīs cilvēki. Pēdējo mēnešu laikā mēs esam smagi strādājuši un gribētu pateikties par visām veiksmēm, sākot no TNT tīkliem, kur jūsu smagais darbs ir vainagojies ar vienošanos starp abiem likumdevējiem, un tā jau bija otrā reize, kad īrijas prezidentūrai ir izdevies panākt vienošanos par TNT tīkliem. Pirmoreiz tas bija 2004. gadā. Pašlaik jūs pabeidzāt darbu pie pašreizējām TNT vadlīnijām. Ir panākts ievērojams progress arī pie uh, Connecting Europe Facility, un mēs ceram, ka arī šīs darbs uh, vainagosies ar panākumiem un drīzumā tiks pabeigts. Jūs panācāt arī divas vienošanās par uh, tahogrāfiem un piecām vispārējām nostājām transporta padomē. Man bija milzīgs prieks ar jums strādāt. Mēs uh, izbaudījām darbu gan pie ceļu drošības, gan pie ETS, un īrijas prezidentūra vēlreiz ir pierādījusi, ka neliela prezidentūra padomē uh, var panākt lielas lietas, ka mazs cīnīts gāž lielu vēzumu. Mēs novēlam jums vislabāko veiksmi un uh, vislabākos panākums nākamajā prezidentūram. Uh, liels paldies komisijai, un pirms es uh, došu vēlreiz vārdu ministram, gribēju teikt, ka mums ir apmeklētāja grupa. Parasti mēs viņus uh, sveicam komitejas sanāksmē, un šoreiz tie ir Bārbas Vēleris apmeklētāji no Ešvēlēras eh, mana vācu valoda gan nav pārāk izcila, bet tā ir lauka sieviešu apvienība no Hessenes eh, federālās zemes. Jūs esat laipni aicināti šeit transporta un turisma komitejā. Oh, well, okay. I'm told I have to mention Frank. Man jāteic, ka man jāpiemina arī Frankfurte. Es jau pieminēju Hessen, bet jūs esat uh, laipni sveikti. Un tagad uh, došu vārdu īrijas ministram atbildēt uz deputātu komentāriem. Es esmu eh, diezgan ilgi šīs komitejas priekšsādātājs un jāteic, ka jūs eh, esat saņēmis visvairāk komplimentu salīdzinājumā ar citām prezidentūrām. Vārds jums! <clears throat> First of all, thank you all very Lies paldies! Nu, pirmām kārtām ārkārtīgi daudz par jūsu, liels paldies par jūsu laipnajiem vārdiem īrijas prezidentūram, mēs to ārkārtīgi augstu vērtējam. Nu, sākšu no paša sākuma, Grauškungs. Jūs runājat par dzelzceļu pakotni, šo ceturto pakotni. Jūs teicat, ka vēlties pārliecinoties, ka ir atbilstīga pakotne. Vai esat varat būt pārliecināts, ka mēs jums piekrītam šai ziņā? Būtu tikai loģiski Eh, sāk darbu ar tehniskiem aspektiem un tad pāriet pie pārējiem. Par tiem šobrīd vienošanās panākt padomē. Es zinu, ka Lietuvas prezidentūra virzīsies tālāk ar šiem drošības jautājumiem un aģentūras regulē, regulu. Un ceru, ka mēs varam būt pārliecināti, ka nu, šie tehniskie jautājumi tiks pilnīgi noteikti šī parlamenta mandāta laikā vēl pieņemti un apstiprināti. Kad Rāvīkungs minēja Connecting Europe Facility un trilogs sāksies rīt, mēs turpināsim to visu nākamo nedēļu. Nu, redzēsim, vai mums izdosies panākt vienošanos. Mēs, protams, to labprāt vēlētos. Par lidostu pakotni mēs neierosinājām sākt sarunas mūsu prezidentūras pēdējās dienās. Nē, tas būs lietuviešiem jādara tālāk, bet zinām, ka tas, protams, būs ļoti prioritatīvs jautājums. Viņi vēlas dot priekšroku pasažieru tiesībām, un jūs jau zinat, ka tas, tā ir tāda lieta, kas ietekmē mūsu pilsoņus visvairāk, un lidostu pakotni līdz ar to būs ļoti svarīga. Maisners kundze un Kadravī jums tāpat arī, ko mums Akus kungs minēja, uh, daudzgadu finanšu plānu un to, ka tam būs ietekme uz uh, Connecting Europe facility un jeb instrumentu. Nu, protams, tā ir taisnība. Es gan tiešām mērā nāsu iesaisties sarunās par šīm, šajās sarunās, bet varu pilnīgi jums pastāstīt, ka premjeram nodošu ziņu, lai viņš lūk domā arī par šo Connecting Europe instrumentu telekomunikāciju enerģijas jautājumiem runājot par daudzgadu finanšu plānu un pilnīgi noteikti arī savu balsi nodošu par to, ka ir vajadzīgs tāds Eiropas budžets, kas šīs prioritātes ņem vērā. Uh, lai būtu līdzekļi, kas var tikt izveidoti Connecting Europe instrumenta ietvaros. Bet, nu, protams, tas nav manā ziņā vien. Maisners kundze, jūs runājat arī par kuģniecības telpusko plānošanu un īrijas prezidentūras nostāju. Mēs vienmēr esam centušies panākt pēc iespējas lielāku progresu šai ziņā. Diskusijas tika uzsāktas tūlīt pēc tam, kad priekšlikums nāca no komisijas. Reakcija padomē bija dažāda. Uh, Atsevišķu dalību valstis ļoti entuziastiski par to izteicās, bet daudzām dalību valstīm savukārt ir problēmas ar samērīgumu, īpaši ņemot vērā integrēto pierob, krā, krastu apsardzi. Nu, tie katrā ziņā ir jautājumi, kuros mēs mēģināsim ļoti konstruktīvi izteikties. Mēs kā salu valsts, protams, esam ar ļoti lielu krasta līniju un tāpēc zinām, cik svarīgi būtu šeit veidot integrētu kuģniecības politiku. Uh, tā, lai nodrošinātu arī vidas aizsardzību. Krāmerkungs, jūs šeit runājāt mūs visu vārdā, kad paudāt savu frustrāciju, vilšanos par to ļoti lēno progresu, kas tiek gūts attiecībā uz vienoto debesu projektu, jo tam tiešām būtu ārkārtīgi daudz priekšrocību mūsu pilsoņiem. Komisija teica, ka divi priekšlikumi ir nāks klāt tikai ar diviem priekšlikumiem jūnijā, nu līdz ar to šobrīd tie tikai viens tiek skatīti, vēl nav bijis iespēja tos apspriest padomē un domāju, ka var tikai piekrist jū, eh, arī Fosters kundzei, eh, kad viņa teica, ka mums tiešām nevajadzētu ļauties novirzīties no, šīs, no šī ceļa un jāņem vērā visu pušu iesaistītās intereses. Nu, nedrīkstam pieļaut to, ka valsts aizstāv tikai savas intereses un nevis kopējās Eiropas pilsoņa intereses. Par TNT runājot, Kramerkungs, jūs paudāt bažas par to, ka ir pārāk daudz projektu šai ziņā. Un, zināmā mērā, protams, jums taisnība, bet es gribētu tomēr teikt, ka tas ir dalību valstu ziņā 127. panti ietvaros lemt par to, kas tiek un kas netiek iekļauts šai programmā. Nu, katrā ziņā viņam jāpārliecinās, ka ir pieejamais finansējums šo projektu īstenošanai. Tas, protams, bija sarkārtīgi sarežģīti un ir grūti noteikt, kur tad ir šie finansējuma garantijas robeža. Un to jāatzīst arī gan ministri, arī viņi pārstāv, protams, savu valstu intereses. Bet, nu, es domāju, tas, kas būtu jādara, būtu jāpievēršas uh, transporta koridoriem un pārobežu projektiem vairāk, kā arī tiem, tiem maršrutiem, kuros ir ārkārtīgi daudz sastrēgumu. Jūs runājat arī par digitāliem takogrāfiem Es domāju, ka šeit bija ļoti labs darbs paveikts un rezultāti ir lieliski. Tiešām gaidu iespēju, ka tos arī īstenot. Un visbeidzot, gribēju teikt paldies jums, eh, deputāti, par to, ka īpaši pieminējāt arī atsevišķu Sīrijas eh, darbiniekus, Emeris Mitu un visus pārējos mm, kuru vārdus minējāt, un tāpat eh, arī citus darbniekus, kas palīdzēja mums kā prezidentūrai darboties, kā arī tāpat stažieriem, kas mums palīdzēja darbu īstenot. Uh, Es domāju, ka tiešām visi darīja visu, kas viņu spēkos, un viņu visu rokās bija šo panākumu gūšana. Mēs kā īrijas prezidentūra pilnīgi noteikti esam guvuši atkal lielisku pieredzi un e, esam centušies ne, neskatīties tikai uz savām nacionālām interesēm, bet pieiet tādā uzņēmē darbības garā visiem šiem jautājumiem. Nu, vismaz tas man, man, man darbu nepadarīja vieglāku, bet e, mani darbinieki katrā ziņā man daudz palīdzēja. Kurā gadījumā uh, gribu teikt paldies visiem un vēlēt, nu, saviem kolēģiem lietuviešiem daudz veiksmas tālākajā darbā. Much, Lies, paldies, turpina priekšsādātājs. And, uh, coming... Un vēlam arī jums visu to labāko pēdējās prezidentūras darba dienās vēl. Nu, un redzēsim tad, kad jūnijā īrijas prezidentūra noslēgsies, kas notiks tālāk. Bet liels paldies, ka bijāt pie mums šodien, paldies, ka ziņojāt par sasniegto un ar nepacietību gaidu iespēju tikties ar jums arī, nu, turpmākajos 12 šī parlamenta darbības mēnešos nākamo reizi, kad būsiet padomē, nodiediet sveicienu. Um, nododiet sveicienu no mums un pasakiet, ka ir vajadzīga arī šī TNT projekta īrijā, kas, protams, ir tik skaista. Paldies! Ok, kolēģis. Paldies, kolēģi. Nu tad atsāksim darbu. Ķersimies pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir, lūk, um, jautājums par likumdošanas pilnvaru deleģēšanu. Referents Kūnu kungs un Elka Drāvī kungs. Mums ir jāizskata atzinuma projekts. Kurš no jums izteiksies pirmais? Werner, jūs? Jā, es sākšu ar šo sarežģīto jautājumu par deleģētajiem tiesību aktiem, par Terāns komitejas eh, atzinumu jūri ziņojumam par likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un kontrolas pilnvaru deleģēšanu komisijai, ko veic eh, dalība valstis. Īs ievads Lisabonas līgums Protams, līdzšinējo komitoloģijas procedūru aizstāja ar īstenošanas un deleģēšanas tiesību aktiem, un pirmajā acu uzmetienā šķiet, ka šī kompetenču nodošana ir tīri tehnisks jautājums, nevis politisks. Tomēr izšķirošais jautājums ir tas, kuras tēmas komisijai, kurās tēmās, eh, kuros jomās eh, pilnvars komisijai tiek nodotas. Līdz šim tika izveidota schēma, kas ietvēra eh, īstenošanas aktu un regulu skrīningu un uz, uzmanīt, cik ilgi kurā jomā komisija ir pilnvers. Deleģētajos uh, aktos komisijai tiek nodotas likumdošanas pilnvers, bet tam, protams, ir praktiska doma, lai varētu ātrāk īstenot tiesību aktu pielāgošanu. Tas ir arī mūsu interesēs. Dažādu regulu un direktīvu Lisabonizācijas gaitā mēs e, daudz esam runājuši par šo jautājumu, par īstenošanas un deleģētiem aktiem. Likumdošanas pilnvara nodošana tomēr attiecas tikai uz nebūtiskiem jautājumiem likumdošanas procedūrām. Un tas nozīmē, ka šeit ir skaidri jāraugās skaidri jādefinē, kādas likumdošanas pilnvars komisija tiek nodots. Eiropas parlaments un padome priekšlik, sagatavo priekšlikumu par deleģētajiem aktiem, un uh, abiem likumdevējiem ir arī veto tiesības. Tātad pamatiesību akts ir skaidri noteikts, bet tajā var iekļaut atsauces uz šiem deleģētajiem aktiem. Tas ir padomas un mūsu lēmums. Turklāt abiem likumdevējiem ir arī pilnvaru atsaukšanas tiesības. Domāju, ka vienā vai otrā situācijā tas eh, varētu būt noderīgi, ja ir sajūta, ka kāda regula vai direktīva dalībvalstīs eh, īstenošanas uh, rezultātā nesniedz, nesasniedz tos mērķus, ko parlaments un padomu vēlējušies. Padome un parlaments, protams, ir iesaistīti dažādu tiesību aktu izstrādē 2010. un 2012. gadā jūrī par to gatavoja atzinumu, un Uh, sagatavoja ziņojums par līgumu par Eiropas Savienības darbību 290 un 291 pāntu. Šie pānti nosaka kompetences nodošanas uh, principus. Papildus uh, notika arī priekšsādātāji, kon... komiteju priekšsādātāji un priekšsādātāju konference. 290. Uh, pāns uh, Lisabonas uh, līgumā nosaka šo pilnvaru nodošanu. Priekšsādātāju konference un komiteju priekšsādātāju konference 2010. gadā pieņēma lēmumu par to, ka tiks veikts regulārs tiesību aktu skrīnings. Tā tas arī notiek. Tā ir tāda kā uh, agrās brīdināšanas sistēma, gaisa spilvenu, gaisa drošības spilvenu sistēma un tās komitejas, kas eh, ir eh, parlamentā atbildīgas par konkrētajiem tiesību aktiem, raugās, eh, kāda deleģētie akti komisijā tiek pieņemti un kāda tiem ir ietekme. Skrīninga rezultāti. Ar skrīninga rezultātiem tiek iepazīstināta priekšsādātāja konference. Un ziņojumā, kuru ir sagatavojis kolēģis Sājers, ir apkopoti šie rezultāti. Mēs uzskatām, ka tas ir labs darba uh, pamats. Un uh, tā tas arī ir jārisina, kad komisijai tiek deleģētas likumdošanas pilnvaras runājot par kompetenci nodošanu īstenošanas uh, un deleģēto aktu uh, no pieņemšanai, tas izriet no sarunām, no diskusijām un likumdošanas uh, procesā tam ir būtiska nozīme. Tas ir saistīts arī ar veto tiesībām, un tāpēc mēs varam teikt, ka tas, kas uh, ir ietverts uh, kolēģa Sajera ziņojumā, mums uh, šķiet atbalstāms. Tur ir aprakstīti 64 tiesību akti, kuros ir uh, paredzēta deleģēto aktu pieņemšana. Un kolēģis var pastāstīt, kā mūsu komite, kā tas ir ietekmējis mūsu komiteju. Trānu. Elka Drāvikungs tālāk, paldies. Liels paldies, priekšādātāji. Nu, visa šī pasākuma mērķis ir noteikti paredzēt uzlabojums kopējā pieejā. Un tā, lai viss parlaments kopumā būtu daudz spēcīgāks, kad tiek runāts par uh, deleģēšanas un īstenošanas uh, aktiem. Kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās mums ir bijuši 74 likumdošanas jomas noteiktas, kuros tiek piemērot deleģētie akti, bet vispārīgi runājot, kļūst ar vien grūtāk, ar vien grūtāk uh, nu, to tā panākt melns uz balta arī tekstā, ja pat ja komisija to neierosina, vai padome Nu, un atkal neiespītējis. Nu, tad tādā gadījumā mums īsti neizdodas neko panākt. Un tad, nu, jāvaicā, vai līguma burts un gars tiek izpildīts. Priekšādātāja konferences saka, ka sarunas vedējiem ir jāvelt visos gadījumos šiem jautājumiem ļoti daudz uzmanības. Tas nav tehniski rakstura jautājums, nē. Izvēles starp deleģētiem un īstenošanas aktiem nozīmē to, ka parlaments ir jāiesaista procesā. Ne, vai nu kā ar veto tiesības, vai atkal gluži otrādi šādu tiesību nav. Un parasti, protams, te runa ir par tiem politiski delikātiem jautājumiem. Transporta komitejā priekšsēdētāji jūs zinat, ka šādi jautājumi ir ļoti bieži. Mums ir izveidojusies tā diezgan laba tradīcija, kā mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Reiz nedēļā deputāti saņem tādu kā ziņu lapu par komitoloģijas jautājumiem, kur viņiem tiek pastāstīts, kas kurā jomā kā notiek. Komiteja turklāt tiek lūgta. Um, iz, tiek lūgta pie, nu, nu, nozīmēt koordinātors un, protams, arī komisija tiek aicināta piedalīties runājot par visām šīm jomām, jo mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi šiem jautājumiem sakot līdzi ļoti uzmanīgi. Laiku pa laikam redzam atkal kaut kādas brīfinga piezīmes no sekretariātu puses. Nu, vai arī tie referenti, kas attiecīgi mūs informē. Un viņi arī var konsultēties ar komiteju ekspertiem, ja tas, ja, pri, ja priekšsēdētājs to uzskata par nepēc, nepieciešanu. Mums ir arī divi referenti komatoloģijas jomā, kas, nu, darbojas mūsu gadījumā kā tāda agrās brīdināšanas sistēma. Nu, kādas tad ir problēmas, ar ko sastopamies? Šis skrīnings eh, īstenošanas aktu gadījumos parasti nav vienkārši īstenojams, jo parasti mums, mums tiek izrīts laiks spiediens. Uh, Mums ir vajadzīgs tāda iepriekšēja novērošana. Un tas, protams, ir saruna vedēju un referenta rokās. Reizēm tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Referenti nevar panākt deleģēto aktu jautājumu izskatīšanu jau pašā sākumā. Vienīgais risinājums, kas paliek pieejams pēc tam, ir censties pēc iespējas vairāk iekļaut tieši jau šajā tiesību aktā paredzēt jau tur tās normas, ko citādi var ņem, varētu lemt ar deleģētajiem aktiem. Tas samazina elastību, protams. Nu, lāk, tāds apmēram īsais kopsavilkums. Protams, kad zinums būs ļoti īss, lakonisks, mums ir, zinām, ierobežojumi arī zīmju skaitā, ko drīkstam izmantot, lai paustu savus domas. Bet, nu, priecājāmies, ka varējām iekļaut šeit atsevišķas lietas arī ar grozījumu palīdzību. Paldies, Maisners Kūnas, tālāk. Jā, liels paldies priekšsādātāji, paldies arī abiem referentiem. Thank you. Principā es gribēju teikt, ka es uh, pilnībā viņiem piekrītu. Patiešām ir tā, ka deleģēt, runājot par deleģētajiem aktiem, ir jāapzinās, ka no vienas puses tās ir parlamenta kompetences, un nākotnē mums uh, būtu jābūt gataviem, ka tehnoloģiskā un uh, cita attīstība uh, prasīs elastīgumu. No otras puses parlaments tādējādi. Uh, neīsteno savas likumdošanas pilnvaras. Un tāpēc, protams, ir skaidrs, ja viss tiek ierakstīts li likumdošanas priekšlikumā, tad viss ir skaidrs. Un nākotnē tad komisija tur vairs neko nevar regulēt un piedāvāt. Tomēr, ja notiek kaut kādas izmaiņas, par kurām mēs šobrīd varbūt vēl nemaz nezinām, kāda būs tehnoloģiskā attīstība, tad tur ir nepieciešama elastība. Uh, Un reizēm ir tā, ka ir daži jautājumi, kas šķiet tehniski, piemēram, ķermeņa skeneri, kas tomēr eh, politiski atstāja ietekmi uz lielu iedzīvotāju daļu, un tāpēc eh, parlaments vairs eh, nevar pieņemt lēmumus šī jautājumā, ja tas ir deleģēts komisijai. Tāpēc es piekrītu tam, ko sacīja abi referenti. Lisabonas līgums stiprināja parlamenta likumdošanas pilnvars. Mēs esam tautas pārstāvi, bet tad mums ir jābūt iespējai piedalīties sarunās un arī izteikties tad, ja komisija elastīgi reaģē uz jaunām attīstības tendencēm un mums ir jāsaka, vai tas pareizi vai nē. Krāmerkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Pateicos arī Lichtenbergas kundzes vārdā referentiem par sadarbību. Deleģētajos, eh, šeit, protams, es runāju par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Realitāte, protams, ir eh, sarežģītāka. Mēs šeit esam simtiem cilvēku un eh, 740 cilvēki un uh, risks pastāv. Protams, ja vēlnam iedod mazo, rociņu, ta, uh, mazo pirkstiņu, tad uh, vēlns paņem visu roku. Un komisija to arī mēģina darīt. Komisija mēģina uh, sava, apkopot aizvien vairāk varas, un tas, protams, nebija Lisabonas līguma mērķis. Mums ir gūta zināma negatīva pieredze, piemēram, ar tiem tās augtajiem monster traks ar šķīdrumiem. Pašlaik uh, neviens nevar paskaidrot, kāpēc uh, tas vispār bija jēgpilni. Um, neviens arī nevar paskaidrot, kāpēc lidostā reizēm ir uh, jānodot šampons, citreiz nē. Nu, jāteic, ka mēs esam piesardzīgi. Mēs gribam būt informēti, mēs gribam pilnīgu pārredzamību un, protams, vēlamies, lai uh, parlaments uh, ir arī uzmanības centrā. Mums pašiem būtu jāspēj lemt, vai kaut kas ir sīkums, vai kaut kas ir būtiski, lai mēs varētu aizsargāt uh, tos vēlētājus, kurus mēs uh, pārstāvam, par kuriem mēs esam atbildīgi. Paldies, Falsters kundze, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Nākšu klāt ar tādām vispārīgām piezīmēm. Tas nebūs vērsts uz DG Move. Bet par visu kopumā Ļoti daudz Briselē, nu, kad nesaprot, kā mēs vispār nonācam šajā situācijā attiecībā uz Lisabonas līguma noteikumiem. Un, un arī tāpēc, ka pastāv ļoti spēcīgs viedoklis, ka komisija nāk lajā ar par daudz priekšlikumiem deleģēto aktu jomā un īstenošanas aktu jomā tiesību aktos kopumā. Nu, varbūt, ka nu, tā ir tad, tad, tad slinkuma pazīme no atsevišķu ģenerāldirektorāta puses, nezinu. Bet ja viņiem nav laika izstrādāt šo pamatiesību aktu, tad viņi visas detaļas atstāja deleģētiem un īstenošanas aktiem, bet jāsaka, tas taču nav pieņemami. Nu, tāds viedoklis patstāv vairākās komitejās, es zinu. Protams, šeit parlamentā mēs dodam priekšrotu deleģētajiem aktiem. Un padoma, kā mēs zinām, savukārt dod priekšroku īstenošanas aktiem bet visa šī kontrole taču nāk no dalību valstu ekspertu puses pārsvarā, un tāpēc pastāv tāda sajūta, ka šie eksperti it kā netiek iekļaut visu šo elementu transponēšanā, jo komisijas priekšlikums ir, ir likuma projekts, bet, protams, ir svarīgi pārliecināties, lai tas arī atbilstīgi darbojas, un tāpēc pastāv šādi viedokļi. Un tāpēc secinājumi, manuprāt, ir šādi. Komisijai vajadzētu vairāk strādāt pie šiem jautājumiem, lai pārliecinātos, ka tas, ko mēs darām, ir pārdomāts jau pašos sākumos, un ne, nevajag paļauties tikai un vienīgi uz kaut kādām iespējām to grozīt vēlāk. Nē. Protams, vajadzētu saprast arī to, ka ir jābūt kaut kādam varas līdzsvaram, protams. Vienmēr būs strīds par to, kas ko kad darīs. Bet pamat principos, nu, gal galā Vienalga, vai tā padoma vai parlaments, nedrīkst pie viņiem nākt ar kaut kādiem sa sakleķētiem kokā kompromisiem un cerēt, ka viņi viens vai otrs pēc tam kaut ko mainīs un versīs par labu. Nē, es domāju, ka visiem šiem ģenerāldirektorātiem vajadzētu daudz rūpīgāk strādāt pie likuma projektiem, pirms tie tiek likti komiteju priekšā šeit parlamentā. Viņiem vajadzētu daudz labāk pārdomāt visus procentus kopumā un uzlabot savu darbu kvalitāti. Thank you. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Mr. Walney. Where are we? Jā. Yeah. Valnīkungs, jūs un tālāk. Komisijas vārdā, jā? Ja? Lūdzu. Komisija vēlas norādīt. Uh, we... Mēs gribējām norādīt, ka mēs uzskatām, ka šī ir ļoti lieliski iespēja, kad gūt mācību no tās pieredzes, kas ir bijusi līdz šim. Un šī pieredze, jāsaka, ir bijis diezgan laba jaunās sistēmas ietvaros. Uh, Esam pieņēmuši apmēram 60 deleģētos aktus līdz šim. Un šķiet šai ziņā nav bijis īpaši nekāda problēma, rezultāti ir bijuši labi, arī nav bijuši nekāda iebilžu. Bet, protams, ka ir arī dažādi interesu, interesu konflikti sarunās par li, tie, likuma projektiem. Uh, Un komisija pārsvarā uzstāj uz to, ka ir jāievēro tiesību akta eh, līgumā paredzētās normas un procedūras. Un šis līdzsvars starp eh, īstenošanas un deleģēšanas aktiem. Ja ņem vērā visi šie tiesību pamati, tiesiskā bāze. Gribēju atsaukties arī uz jautājumu par pārskatāmību. Kad skatāmies uz īstenošanas uh, aktiem. Tad, protams, komitoloģijas ietvaros tiek pateikts, kura informācija ir jāpublicē, kas jānodod eh, likumdevējiem ar komitoloģijas reģistra palīdzību. Un tur, turklāt skaidri esam redzējuši, ka pieredze deleģēto aktu jomā rāda, ka tajā brīdī, kad komisija gatavo deleģēto aktu, tā dara to konsultējoties ar atsevišķām ekspertu grupām Un tad, tad, kad tiek saņemta informācija un ir visi dokumenti gatavi no ekspertu grupām, tad, protams, šī informācija tiek nodota tālāk arī Eiropas parlamentam. Un parlaments savukārt var lūgt eh, šos ekspertus iztaujāt savās eh, komitejas sanāksmēs. Vēl viens komentārs par šo argumentu, ka lūk, laiku pa laikam varbūt eh, varētu paredzēt, ka pieaug uh, pilnvaru apjoma, ko komisija ierosina šajos tiesību aktos. Nu, viens no iemesliem, kāpēc to darām, ir tāds, ka varbūt tā ir tāda sajūta, ka Lisabona, pirms Lisabonas līguma prakse bija vienmēr tā eh, noteikt zināmus priekšrakstus, jo tas tā iet, ietilpa jau šajos uh, šajās procedūrās, bet lūk, 290. līguma pants, Lisabons līguma pants, parāda, ka katram pamattiesību aktam ir skaidri jāapraksta saturisko aptvērumu un mērķus katra veida pilnvarai. Un tāpēc tagad tiesību akti ir tādi, kas ir daudz detalizētāki un kur redzam daudz vairāk šo pilnvaru atspoguļojumu un saturiski tie ietver to, ko iepriekš varbūt darītu ar citu procedūru palīdzību. Nu tā, tāds lūks mans, mans komentārs. Paldies. Thank you very much. Paldies. Es nezinu, vai vēl kāds referents grib izteikties pavisam īsi, ja jūs varat. Uh, yeah, very short. I just want to make an... Uh, jā, paldies pavisam īsi. Es tikai gribēju griezties pie komisijas, saka Elka Draukungs. Uh, izmantot vairāk uh, deleģētos, ne tik daudz uh, īstenošanas aktus, jo transporta jomā šķiet, ka daudzas lietas, kas šķiet ļoti tehniskas, kaut kad kļūst ārkārtīgi politiskas. Un Šķiet, ka komisijai vajadzētu to iestrādāt uh, savos priekšlikumos un savā nostājā. Gribu tikai sniegt vienu piemēru. Esmu šobrīd referents attiecībā uz tirgus atvēršanu dzelzceļu jomā, un mani nedaudz pārsteidza tas, ka kritērija ekonomiskā līdzsvara definēšanai publisko pakalpojumu kontraktām, tātad šos kritērijus komisija ar īstenošanas aktiem not, not, noteiks. Un tas, jāsaka, ir ārkārtīgi politisks jautājums. Man ļoti pārsteidz, ka šāda veida lietas tomēr notiek. Tāpēc nākšu krājā ar priekšlikumiem, lai to vairāk atkal iekļautu tekstā eh, likumdevēju tekstā. Un uh, šis ir tikai viens piemērs, ir vēl daudz citu, tāpēc mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo pretējā gadījumā būs uh, nu, tādas nelāgas situācijas. Paldies! Jā, es ļoti priecājos, ka kolēģi, kuri saņem tiesību aktu projektus sekotu līdzi, ka parlamenta likumdošanas parlamentas tiek ievērotas. Uh, un tikai praktisku iemeslu dēļ komisijai tiek eh, deleģētas pilnvaras pieņemt eh, tiesību aktus. Es um, uzskatu, ka tas ir nepieciešams tikai īpašās situācijās un jāņem vērā ietekme uz ekonomiku, uz eh, cilvēku urbanizāciju, uz vidi. Un tikai tādā gadījumā Eiropas politika gūs atzinību. Thank you very much. Liels paldies! Gribu atgādināt, ka līdz 19. jūnijam varat iesniegt grozījums līdz 2012. dienā. Balsošana komitejā būs 5. septembrī, balsošana juridisko lietu komitejā 14. oktobrī. Un pirmais datums tātad grozījumiem ir 19. jūnijas, kā es teicu, pulksten 12. dienā. Paldies! Nākošais Darba kārtības jautājums ir degvielas kvalitātes direktīvas un atjaunojuma energoresursu direktīvas grozīšana. Tas ir atzinums eh, vidas komitejai, referents ir Vilses kundze, lūdzu. Um, vielen dank. Liels paldies. Pēc ēnu referentu tikšanās pagājušā nedēļā Strasbūrā mēs eh, šobrīd nodarbojamies ar grozījumu priekšlikumu izskatīšanu. Es esmu sagatavojusi deviņus kompromisu priekšlikumus un esmu saņēmusi arī atsauksmes no dažādām politiskajām grupām. Es eh, aicinu paturēt 5% maksimālo robežu un to nepaukstināt. Uh, Mēs, eh, ja mēs neveicam paaugstinājumu, tad ir svarīgi, lai uzticība inovatīvām tehnoloģijām pieaugtu un tiktu atbalstīt otrās paudzes dagvielu īstenošanu, lai varētu izvairīties no netiešas zemes izmantojuma mājiņas. Tāds ir šīs direktīvas eh, īstais mērķis, bet eh, piedāvātie grozījumi uh, nevēršas eh, pret eh, industrijas eh, gaidu pieaugumu, bet gan pilnīgi pretēji tā tie piedāvā atbalstu izpētē, kas vērst uz otrās paudzes biodagvielu izstrādi. Globālais mērķis, kas pārēc 10% direktīvā 2009 līdz 29 netiek uh, svītrots, un e, tur ir iekļaut arī tie 2%, kas attiecas uz otrās paudzes e, biodegvielu. Rūpniecība tiek aicināta virzīties uz priekšu un e, īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā domāt par ilgspējīgu degvielas izmantošanu. Es eh, kā šī atzinuma iesniedzēja aicinātu šo tēmu atbalstīt, lai izvairītos no saspringtas situācijas, ko rāda biodegvielas eh, audzēšana lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Tran komiteja ir eh, iesniegusi atzinumu un Teran ziņojuma kvalitāte ir tajā, ka mēs um, uh, atbalstam 10% mērķu sasniegšanu, izmantojot specifiskas tehniskās inovācijas. Un tādējādi mēs sniedzam būtisku ieguldījumu, uh, tāpat kā tekstos par uh, CO2 emisijām vieglajos uh, automobiļos. Lielas paldies par uzmanību! Thank you very much. Paldies uh, sociālistu grupas uh, vārdā. <laughs> Merci, prezident. Je remplace. Euh, Paldies, priekšsādātājs uh, aizstāja kolēģi, kas nevar būt klāts, Akverņo kundze, un viņš ir iedevis tekstu, ko es nolasīšu. Es jau pateicos referentam Vilsas kundzei, jo domāju, ka Žils. Uh, ir eh, strādājis, eh, lai panāktu vienošanās ar viņu, un eh, šķiet, ka nav bijuši tādu nepiekrišanu. Žils ir iesniedzis trīs grozījumus nodrošināt realizētās investīcijas biodegvielā, tālāk definīciju biodegvielai un saglabāt 5% biodegvielas pirmās uh, paaudzes uh, slieksni, 10% apjomu nodrošināšanā līdz 2020. gadam. Tātad pirmais par 1.1 uh, pantu, 1.2. Mēs gribētu mainīt uz 2014. gadu komisijas noteikto termiņu attiecībā uz biodegvielām samazināt uh, siltumnīca efekta gāžu izmisums uh, par 60%. Tālāk 35% samazinājums līdz uh, 17. gadam un uh, 50% sākot no 2010, 2018. gada. Gru, politiskās grupas kopums ir principā par šo panākto kompromisu, un 4. un 9. kompromiss ņem vērā jau šo uh, grozījumu, un saglabājot tekstu tādu saskaņotību, nav nekāda iebilduma. Otrais kompromisa grozījums, uh, kas ir attiecis uz 22C un E. 106, 124, 129 grozījums, un te ir runa par uh, biodegvielas aprēķina daudzumu atjaunīgo enerģiju mērķos transporta sektorā, un tur ir paredzēts, ka ir apakšmērķis 2% biodegvielai, uh, transporta sektorā līdz 20. gadam, lai tas tiktu pievienots. Un šis aprēķins, lai iekļautu arī citus atjaunīgos energoresursus un tāpat arī energoefektivitāti. Tautas partija ir pret 5% eh, mērķim biodegvielai, pirmās eh, paudzes biodegvielai. Eh, zaļie tomēr varētu pieņemt šo mērķi, šo, šo kompromisu risinājumu. Uh, Un mums vēl pagaidām nav nospraustu konkrētu pozīciju, un Žils norāda, ka šī 5% mērķa nākotne ir tāda, ka grupa to varētu atbalstīt, bet vēl neesam skaidri nolēmuši tālāk. Trešais kompromisa grozījums, kas maina um, reizināšanas koeficientu, ko ierosinājusi komisija, otrās paudzes biodegvielas ražošanai, šis 4 koeficients jāpārvieto par 2, un koeficients 2 jāpārveido par 1,2, vēl viens papildinājums harmonizācijas eh, prasība, eh, lai nepieļautu krāpšanu, lai nodrošinātu un stiprinātu šo sistēmu, ir grozījums, lai sasniegtu 10% atjaunīgo biodegvielu mērķi transporta sektorā, lai to nodrošinātu kā reālu. Eh, mēs varam atbalstīt šo grozījumu. Tālāk piektais kompromiss par trešo pantu, un te ir ierosināts, ka uh, Uh, koeficients tiek balstīts uz uh, zinātniski pamatotiem aprēķiniem un lai tiek ņemta arī vērā ietekme uz uh, pirmās paaudzes biodegvielas ražošanu līdz 21. gadam sastais kompromisa grozījums. Attiecībā uz pielikumu 2.3, 2.3, tur ir runa par materiāliem, par apstākļiem, kas var veicināt meža izciršanu. Mēs gribam izslēgt uh, Um, palmu eļu no šī grozījuma, ņemot vērā tās negatīvo ietekmi, un gribam arī izslēgt vēl citus materiālus. Um, mēs varam atbalstīt šo kompromisu. Tālāk septītais kompromiss par piekto apsvērumu un maina terminu. Ter, uh, atmaini, uh, aina, maina attieksmi pret pirmās paudzes degvielām, jo te ir paredzēts ļoti spēcīgas uh, subsīdijas ir nepieciešama pētniecība attiecībā uz uh, biodegvielām, un tur nedrīkst kaut kādā veidā izvērst šo biodegvielu uh, izvēju resursu kompromisu, konkurence ar pārtiks ražošanu. Tālāk sastais kompromiss. Uh, te ir grozījums, prasa stimulēt otrās paudzes biodegvielas ražošanu, iekļaujot arī energoefektivitāti šajā jomā, lai nodrošinātu vairāk šos stimulus. Un tā tad vēlreiz gribu teikt, ka pirmās pasaules biodegvielai uh, ir jāpārtrauc saņemt uh, subsīdijas no 2020. gada, un to arī grupa atbalsta šajā kompromisā. Paldies tālāk liberāļu grupas vārdā Bilbao kundze. Sí, muchas gracias, presidente. Lielas paldies, priekšādētāji. Nu tā vispārīgi runājot. Var teikt, ka sarunas ar referentu risinājās, tik panākt divi kompromisi, bet, nu, jāsaka, nepiekrītam otram un astotajam kompromisu grozījumam. Mums nepatīk šie 5%. Nē. Mūsu grupa ir iesniegus grozījumu, un tur atbalstām 7,5%. Nu, ļaujiet man paskaidrot, ko domā mūsu grupa. Es domāju, ka mums ir vajadzīga juridiskā drošība tiem uzņēmumiem, kas veic investīcijas Eiropas Savienībā. It īpaši tāpēc, ka, nu, viņi taču ir saņēmuši kaut kādu veidu pamudinājumus no Eiropas politikas puses un tāpēc ir metušies ražot bioloģisko uh, degvielu. Nu, mūsu grozījumi līdz ar to ir saistīti tieši ar šo niansi. Otram kārtām domājam, ka 5% atspogaļo tādu, nu, pārliecīgu samazinājumu, tādu piespiedu samazinājumu biodagvielas jomā. Un Mēs domājam, ka šim procentuālajiem skaitlis, skaitlim būtu tāda sakas, ka tas samazinātu alternatīvu biodegvielu avotu izstrādi, jo nebūtu vairs šī uzticēšanās, paļāvība no uzņēmuma puses Eiropas Savienības turpmākajai virzībai. Mēs domājam, ka ir svarīgi virzīt uz priekšu alternatīvo biodegvielu ražošanu, bet tāpat laikā jānodrošina juridiskā drošība tiem, kas jau veikuši investīcijas, tā lai viņi neaizietu no šīs nozars un biodegvielu jomā mēs domājam, ka īpašs uzsvars būtu jāliek tiem, kas tām, kas varētu tikt ražotas pamatoties uz aptrik, atkritumu pārstrādi. Nu tā, lai lūk, šie atkritumi tiktu atkārtot izmantot, un tas, protams, atbalst, atbilst, nu, virknē citos ziņojumos paustējai hierarhijai kas attiecas uz netiešo zemes mērķi, izmantošanas mērķu maiņu. Uh, 20% Eiropas augsnes netiek izmantota vispār. Un biodegvielai izmantojam tikai 0,2% no pasaules lauksaimniecībā kultivējumās zemes, un tāpēc um, meža noplicināšanās sekas ir jāskata citādākā kontekstā, tur jāmeklē citi cēloņi. Es domāju, ka tur ir vēl citi faktori, kas spēlē ļoti būtisku lomu, piemēram, sausums un tā tālāk, bet tas, piemēram, šeit pieminēts netiek vispār. Turklāt jāsaka, ka šī netiešā zemes izmantošana ir jautājums, kurā centāmies veikt aprēķinus. Skatījāmies uz dažādiem ziņojumiem, ko saņemam no, no dažādām pusēm. Un jāsaka, ka visi šie aprēķini un šīs aplēses ir nu, ļoti teorētisks līdz pat šim brīžam. Ir, nu, trūkst tādu zinātnisku datus, kuriem varētu paļauties. Nu, vienkārši šā data nav, nav. To nav. Un rezultātā mums ir ar kaut ko jāriskē pieņemot lēmumu. Tam, protams, var būt ļoti būtisks saks šo nozaru nākotnē. Pamatojoties uz tiem datiem, kas šobrīd ir tīri hipotētiski vai teorētiski, nu es nezinu, kāda lēmuma var tikt pieņemta. Es turklāt gribētu arī teikt, ka mežu noplicināšanās un, eh, protams, pieaug, Un šeit ir arī vajadzīga tālāka likumdevēja analīze. Jo konvencionālo biodegvielu izmantošana nebūtu nav bijusi šī izšķirošā uh, as mežu noplicināšanās jomā, bet nu visādi citādi piekrītam referentam. Paldies tālāk, Tēlor kungs zaļo grupas vārnā. Well, thanks very much, Chair. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, referentē Vilsas kundzei, paldies par ļoti konstruktīvo pieeju šī ziņojuma tapšanā. Domāju, ka jautājums ir ļoti sarežģīts. Tāpat laikā, manuprāt, esam raduši labu vienošanos. Te jānodrošina līdzsvars starp biodegvielu izmantojumu un transporta vajadzībām. Kad mēs redzam, ka uh, mēs runājam, ja mēs to salīdzinām ar kopējiem CO2 eh, samazināšanas eh, mērķiem, tāpēc zaļie noteikti atbalsta eh, iluktā tad netiešā zemes izmantojuma faktoru iekļaušanu atņau, atjaunīgo enerģiju direktīvā un zemes izmantojuma direktīvā, jo mēs domājam, ka dažas kultūras ko izmanto lauksaimniecībā, tām ir daudz augstāks CO2 izmešu apjoms nekā, teiksim, tām kultūrām, no kurām tiek ražotas biodegvielas. Salīdzinot ar iepriekšējām Eiropas Savienības politikām, mūsu no tā ir tāda, ka valsts subsīdijas uh, ietekmē uh, tirgu, samazina šo pārtikai un uh, degvielai pieejamo tirgu. Es te runāju par 37 zemes, miljoniem zemes hektāru, kas ir paredzēta tagad biodegvielu ražošanai, un pārtikas drošība uh, Un līdz ar to pārtiks cenas ir smagi cietušas. Septītais kompromiss. Tur ir runa par 10 miljārdiem eiro subsīdiju katru gadu, kas tiek ieguldīts biodegvielas ražošanā. Un ja vien netiks veikts kādas izmaiņas, tad uh, līdz 2020. gadam biodegvielas ražošana uh, notiks no Eh, graudaugiem, kurus tāpat laikā varētu izmantot eh, pārtikai un lobarībai. Tā tad tik ārkārtīgi svarīgs ir šis iluk eh, faktors. Un tāpēc tas ir jāņem vērā, aprēķinot CO2 izmešas, un tas ir izšķiroši uh, svarīgi šajā gadījumā. Un tāpēc uh, atbalstu šī faktora pievienošanu. Tālāk biodegvielu un biošķidrumu uh, izma, izgatavošana no graudaugiem un tādām kultūrām, kas ir bagātas ar cieti un eļļām, lai to varētu ņemt vērā šajā 10% mērķī. Es domāju, ka to vajadzētu aprobežot ar 3% mērķi. Tālāk, eh, degvielas kvalitātes direktīvā ir jāparedz biodegvielu izmantošanu aviācijā šo mērķu sasniegšanai un tāpat jāveicina eh, advancēto biodegvielu ražošanu. Man ir prieks, ka Vils kundze piektajā kompromisā ierosina, ka stimuli tiks pārtraukti biodegvielām, kuras būtiski nesamazina siltumnīca efekta uh, gāza izmešas un uh, kuru ražošanā izmanto graudaugs un kultūras, kas tiek izmantotas pārtiks un uh, dzīvnieku barības ražošanā. Fosters kundzei vārds. Paldies, priekšsādātāji! Teikšu tikai to, ko teicu tad, kad jau mums bija sākot debats šajā jautājumā. Es pilnībā pieņem, ka mēs šeit transporta komitejā tiešām meklējam labākos veidus uz priekšu attiecībā uz transportu, degvielu. Šajā ziņojumā jāsaka nepieciešams uh, uh, doktora grāts, lai to saprastu. Bilbao kundze diezgan pareizi norādīja, mēs esam pārpludināti ar visu šo informāciju par to, cik daudz hektāri ir brīvi tur un citur, te ir pārāk daudz informācijas par to, kad uh, Mums ir jānodrošina visa šī atbilstība. Šis direktīvas priekšlikums te ir runa par šo zemes eh, izmantojumu, bet tad atkal novirzās citos virzienos. Te ir atbilstības jautājumi, bet ir jau jānodrošina atbilstība arī citām direktīvām, kurām nekāda atkal sakara nav ar transporta komiteju. Godīgi sakot, man nav nekādas saprašanas par to, par ko te vispār ir runa, jo, protams, ka jā, ir jānodrošina atbilstība visādiem citādiem noteikumiem, par kuriem mēs uh, varbūt runājam vairāk vidas komitejā, bet man šķiet, ka šeit fundamentāli svarīgākais jautājums ir sekojošs. Jā, mēs runājam par aviāciju, un es zinām, ka daudzas kompānijas uh, ieguld resursus aviācijas sektorā un skatās, jā, ko darīt, uh, kā būs, uh, ja būs jāizmanto tikai biodegvielu šajā sektorā, bet realitāte ir tāda, ka skatoties zinātniskos aprēķinus un pētījumus šajā komitejā, mēs ten izstrādājam dažādus mērķus un griestus, tad tas ir viss smieklīgi būtībā, jo Komisijā cilvēks sēž, viņi pasaka, nu, kaut kas tāds varētu būt labs, kaut kas tāds, bet kas tad zina, vai mēs to varam izpildīt? Un uh, kāds tad ir galvenais jautājums? Jautājuma būtība. Un man ir viedoklis, un es neesmu zinātniece. Man ir savs viedoklis par uzsvaru, ko mēs liekam uz biodegvielu visā pasaulē. Uh, vai arī par šo Eiropas Savienības uh, zaļo darba kārtību. Jā, varbūt, ka mēs nonāksim pie situācijas, ka visai pasaulē nepietiks pārtika, uh, pārtikas, bet uh, tas jau nekas mums tas neinteresē. Ja vien mēs Eiropas Savienībā būs, būsim labi zēni un meitenes un nodrošināsim atbilstību saviem izvirzītajiem biodegvielas mērķiem. Tāpēc atvainojieties, ka esmu cīniska, esmu ironiska, bet kā es teicu, jā, es Eh, lasu tie aviācijas ziņojums un lasu visādus datus un skatos, jā, būtu labi, ja būtu biodegvielas un viss pārējais, bet vai es varu piekrist tam visam? Man par to visu ir lielas bažas. Un es eh, esmu principā pret to, ko es šeit vispār nevaru saprast. Mēs te izskatām dažādas atzinumus savā komitejā. Protams, mēs gribam eh, izvērtēt ietekmu uz transportu un mēs gribam dot savu ieguldījumu planētas aizsardzībā un regulēt emisijas, bet, godīgi sakot, tas reizēm uh, manuprāt, mēs eh, izniekojam resursus, eh, to, cik sarežģītas ir direktīvas, to skaidrojam, un, kā es teicu, te nepieciešams doktora grāds, lai saprastu, par ko mēs runājam, bet eh, tā, nu, tas ir, un rīt mēs balsosim, tāpēc es domāju, ka mums rīt būs kolosāls darbs, un Dievs zina, kas no tā viss izrietēs, kāds būs rezultāts, bet tad jau vidus komiteja lems tālāk, vai pieņems to, ko mēs esam apstiprinājuši vai ne, un ar to arī es beigšu priekšsēdētāju. Paldies! Vai procedūras jautājums? Teilor kungs, es tikai gribu norādīt Fosters kundzei, ka zaļā darba kārtība, es nedomāju, balstās uz uh, izcelkušiem cilvēkiem un viņu vajadzībām. Kā es teicu, man nav vajadzīga mācība attiecībā uz zaļo darba kārtību. Ir daudz cilvēku, daudz politiskās partijas, un mēs runājam par šiem zaļiem jautājumiem. Mums nav nepieciešams, lai zaļo partiju runātu par zaļiem jautājumiem. Priekšsādātājs saka, uh, Vai jūs gribat vēl kāds te grib pievienoties uh, šie, šai uh, diskusijai? Jā, Brājan, paldies, es pieņēmu, uh, saka Benjāna kungs, ka citi izteiksies pirms manis. Es nokavējos šajās debatēs, jo es centos uh, sagatavoties balsošanai šim pašajā jautājumā, un tas man ir prasījis pusotru stundu līdz šim. Un atzīstu, ka man ir šis doktora grāts par kuru Džakija runāja vēlējās, kaut viņai tāds būtu, un man jāatzīst. Un es joprojām arī vadu dažādas pētniecības projektu, un viens no galvenajiem pētniecības projektiem, ko vadu šobrīd, ir par carbon footprinting, tātad par šo bil, um, oglekļa pēdu lauksaimniecības uh, produktiem un par netiešajiem zemes izmantojuma izmaiņām. Arī to mēs izmantojam šajā pētniecības projektā. Mēs aplūkojam dažādus modeļus. Un godīgi sakot, runāt par netiešu zemes izmantojumu un tā izmaiņām, tas ir nenovēršams, godīgi sakot, likumdošanas aktā, kas izrietēs no visa šī darba, un tad, kad mēs beig beigās nonāksim plenārsēdē un trialogos, bet visi pētnieki, ko es zinu, kas strādā pie šī jautājuma, saka, ka šis, šī joma vēl nav gatava regulācijai, tā vienkārši vēl nav atbilstoša. Tīri zinātniski tie vēl tādi pāragri dati, tie mainās katru gadu. Mēs varam darīt tā, vai nu teiksim, ka joma vēl nav gatava, tāpēc mēs to atstāsim, liksim mierā uz desmit gadiem, vai arī varam teikt, ka ir eh, neizbēgam, ka izmaiņas notiks, un tāpēc mēs gribam to visu kaut kā regulēt elastīgā veidā. Bet lieta ir tāda, ja mēs gribam pārdzēt šo elastību, tad vai atkal tur notiks izmaiņas dažādu populistisku kampaņu pēc vai balstoties zinātniskiem rezultātiem, un man nav nekādas drošības, jo līdz šim debates, it īpaši šeit parlamentā, ir bijušas ļoti neracionāls, neloģisks un nav balstījušās uz faktiem, tātad tāda populistiska debata ir notikusi eh, ko virza nevalstiskās organizācijas, un, kā es teicu, nenotiek balstīšanās uz zinātnes eh, faktiem un sasniegumiem. Tā tad, nu jā. Gribu tikai eh, izteikt šo komentāru, jā. Atsimredzot, jādomā par mazāk graujošo, kaitīgo pieeju, un varbūt tad mums arī nāksies to pieņemt, bet jāpaņem zinām elastība. Jā, nu, bet grūti zināt, kā būtu labāk šeit regulēt, jo, kā es teicu, joma vēl nav gatava regulācijai. Par to nav šaubu. Atjaunīgie mērķi. Vai to jāsamazina līdz 5% vai nevajadzētu samazināt līdz 5%? Mēs jau šobrīd ražojam vairāk kā 7% pirmās eh, paudzes degvielas apvienotajā karalistē. Ja mēs samazinām līdz 5 vai, teiksim, līdz 3%, kā Teilorkungs ierosināja, mēs pēdējos 10-15 gadus esam veicinājuši privāto sektoru investēt biodegvielu industrijā. Un tagad mēs pagriezīsimies pilnīgi otrādi un pateiksim, ka viss šīs investīcijas, ko mēs aicinājām, prasījām, tās ir liekas. Un tās jāmet, tā teikt, smiskastē, jo mēs to visu vairs neizmantosim. Uh, Tā ka nākamreiz, kad mēs centīsimies pierunāt, panākt, lai privātais sektors reaģē uz mūsu stimuliem, tad viņi vienkārši pagriezīs muguru un pateiks, lai mēs vācamies. Ja mēs jau esam pārsnieguši šo 5% slieksni un nav jēga nospraust mērķus zem apmēram 7%, kopumā, protams, būtu labāk, ja mums būtu tehnoloģija neitrāla sistēma, balstoties uz uh, oglekļa nodokli, bet tam vēl neesam gatavi, tā tad mums ir nu, jānosprož šie mērķi, tāpēc būtu nepieciešams konkrēts mērķis otrās uh, paudzes degvielām. Varbūt tas ir ļoti zems. Viņi līdz 2020. gadam nesaražos vairāk kā 1%, to es jums varu pateikt droši, tāds nebūs šis sniegums. Es atvainojos, sakrunātājs, rēģēt uz balsu no zāles. Jā, tā ir nākotne tas ir ceļš nākotnē, bet uh, tehnoloģijas šobrīd tiek izstrādātas un uh, vēl ir pāragri spriest par uh, komerc ražošanu un tālāko to likteni. Jā, 1% mēs varētu paredzēt eh, šai otrai paudzē, bet tas ir viss atkarīgs no šiem reizināšanas faktoriem. Ja mums ir 2,5% mērķis otrās paudzes biodegvielām un, eh, kā to ierosina daži grozījumi, un tad mums ir četru reizi šis eh, faktors, četras reizes, tad tas rezultēsies 10%, kas nozīmē, ka uh, nekas vairs nepa, nepaliek pirmās paudzes biodegvielām, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam balstot te par divām lietām, kuras ir zināmā veidā alternatīvas, un ja mēs tās saliekam kopā, tad tur rodas tāda muļķīga politika. Mums ir jāvirzas uz priekšu, bet domāju, ka esmu pietiekami jau te runājis, un, Brian, es domāju, jā, jums ir tiesības sistēma āmurīt pa galdu, es vēl varētu runāt par vēl pusotru stundu, bet to es labāk nedarīšu. Paldies! That would be very Tas būtu ļoti smagi mums visiem, saka priekšsādātājs, ja jūs turpinātu runāt tā, ka jā, paldies, eh, Borisov kungs ir ieradies, un pēc tam, tātad viņam došu vārdu, pēc tam Krāmerpungam, un pēc tam es gribētu beigt šīs debats. Borisov kungs, uh, labdien, priekšsādātāji, atbalst, atvainos par kavēšanos, bet uh, man bija iemesli runāt par iluku faktoru, par kuru mēs runājām, piekrītu, ka nevaram paredzēt tiesību aktos kaut ko, kas nav pamatots, pierādīts jo pat ziņojuma nolūkos mums jābalstās uz uh, kaut ko uzticamu. Bet, lai panāktu kompromisu un lai varētu turpināt uh, tālāk darbu pie šī dosie, tad es domāju, ka jā, nu, kompromis būs jāsasniedz. Par šiem faktoriem domāju, ka tas, ko cenšamies šeit panākt, cenšamies pamatot desmit procentus ar tādiem nepamatotiem mērķi eh, pieņēmumiem, jo, ja mēs jau reiz numur divi vai trīs, tas jau ir nepamatot, tāpēc nedomāju, ka tas kopumā ir eh, labs risinājums un domāju, ka te ir nepieciešami tālāk kompromisi, lai panāktu vienošanos, tāpēc mēs ierosinām divus procentus. Un pēdējais komentārs. Mēs nevaram piekrist un gaidam vēl tālāk reakciju par 6,5% griestiem. Uh, jo šobrīd mums ir apmēram 5%, gandrīz 5% mums jāuzliek kaut kāda griesti, kas ir nedaudz uh, virs vai zem 5%, un uh, šis risinājums mums nav pieņemams, tāpēc uzskatām, ka, ja ir 6,5% griesti, uh, tad mēs varam pieņemt uh, šo faktoru, rezināšanas faktoru un uh, iluk, pretējā gadījumā mēs neziedosim neko, ja mēs arī neko ne, nesaņemam vietā. tātad vai nu 6,5, tātad eh, mēs balsosim pret pētajā gadījumā. Krāmerkungs, es eh, ļoti labi atceros situāciju pirms desmit gadiem. Uh, tad teica, ka šīs dienas zemnieks būs rītdienas naftinieks, tāpēc būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Varbūt ja kāds ar bioetanolu kļūs par naftas mag magnātu, tad uh, tas uh, tā būs. Bet uh, gribēju pieminēt vienu piemēru. 20% CO2 emisiju notiek iznīcinot tropiskos lietu mežus, un es nevaru atbalstīt šādu rīcību. Visi saka, ka meži ir jāsaudzē, ka tie ir svarīgi, bet mēs taču redzam, kas notiek kā, kur tad ir garantija? Vienalga, vai mēs runājam par pirmās, otrās vai trešās uh, paudzes degvielām, kur ir garantija, ka šie meži netiks izcirsti, lai turpinātu liet degvielu uh, automašīnās, nevis pabarot cilvēku. Šī ir tā aktuālā problēma. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Andrejam Tilzakaram. Jā, yeah, thank you! Jā, paldies! Es eh, saprotu, ka šī diskusija iekarst, un, protams, ka ir liels eh, apjukums par eh, skaitļiem, robežām, griestiem, bet varbūt īsumā paskaidrošu, kāpēc mēs piedāvācentu griestus un kāpēc mēs joprojām uzskatām, ka šis ir vislabākais skaitlis. Es redzēju, ka daudz runātāji piekrita. Uh, Netiešas zemes izmantojuma maiņas zinātne, protams, ir bērna autiņos, tomēr šī zinātne nav pietiekami precīzi, lai uz tā balstītu visu politiku. Komisija uzskata, ka ir nepieciešama stingra pieeja, kas nav atkarīga no jebkādiem aprēķiniem, un tāpēc komisija piedāvāja šos 5% griestus. Uh, ar netiešu zemes izmantojumu mājiņu sākas eh, dažādu eh, iemeslu un cēloņu sakarību ķēde, un tāpēc mēs uzskatījām, ka 5% ir visrobustākais, visefektīvākais eh, pasākums, lai ierobežotu zemes izmantojumu mājiņu. Otrakārt, mēs apspriedām dažādas iespējas, lai sasniegtu 10% mērķi, un es saprotu, ka par to joprojām ir diezgan liels apjukums. Ja mēs uh, uzskatām, ja mēs ticam dalību valstu nacionālajiem ziņojumiem un enerģijas rīcības plāniem, tad tur ir redzami skaidri signāli, ka progresīvas biodegvielas un elektrība spēlēs būtisku lomu līdz 2020. gadam. Tas ir ņemts vērā jau arī spēkā esošajā atjaunojamo enerģiju direktīvā. Un mēs uzskatījām, ka Eh, šis ieguldījums varētu būt vēl lielāks. Dalība valsts norādīja, ka 1,5% no šiem 10% nāk no progresīvām biodegvielām, un viņi uzskatīja, ka 1,4% nāks no elektrības, eh, pirmām elektriskiem automobīļiem. Un ja jūs eh, raugāties uz eh, šiem skaitļiem kopā, tad jūs redzat, ka gandrīz 3% jau tagad tiek izmantoti no alternatīvām iespējām, un tāpēc komisija piedāvāja griestus, kas būtu tuvāki sep, tāpēc komisijas sprieda, ka griezti, kas būtu tuvāk 7%, neko būtiski neietekmētu zemes izmantojuma maiņā. Mēs uzskatījām, ka iluka emisijas ir pārāk būtiskas, vai nu tur ir runa par 52, 3 vai 54 gramiem. Jebkurā gadījumā iluka ir pārāk nopietns, lai to neņemtu vērām. Novēlam nu, jums labu veiksmi rītdienas balsojumā. Paldies, vai kāds vēl vēlas piebilst kaut ko? Jā, es gribēju pateikties uh, ēnu referentiem no visām politiskajām grupām par ļoti konstruktīvo pieeju šim sarežģītajam likumdošanas uh, projektam, likumprojektam. Uh, Es domāju, ka mēs nedrīkstam turpināt kā līdz šim, tāpēc uh, mēs labprāt paliktu pie šīs uh, 5, pie, paliktu pie šiem 5% griestiem, bet uh, jādomā, mm, kā padarīt to uh, Aldei un uh, citām grupām uh, pretimnākošāku, lai viņi nebalsotu pret, lai galu galā šajā jautājumā par netiešu uh, zemes izmantojuma maiņu, kas uh, ir kļuvusi par faktu, pateicoties biodegvielu izmantošanai. Kā mēs varam šai tendencē stāties pretī? Paldies! Paldies! Balsojums transporta komitejā notiek rītdien un vides komitejā 10. jūlijā. Nākamais punkts darba kārtībā ir. Vēl viens atzinums uh, vides komitejai. Un tas ir atzinums par privātu projektu ietekmes uz vīdu novērtējumu. Došu vārdu referentam Kuskērī kungam. Paldies, priekšsādātāji! Vispār, vispārīgi runājot, kā teica priekšsādātājs, šī direktīva nekādā gadījumā nav pretrunīga. Eiropas komisija ir eh, lēmusi, ka šī direktīva ir jāatjaunina, ņemot vērā jauno politisko un tehnisko kontekstu. Un grozījumiem būtu jārisina kvalitātes skrīninga un projektu ietekmes uz vīdi novērtējumu principi un uh, konsekvenci. Kā referents es piekrītu šim priekšlikumam grozīt uh, spēkā esošo direktīvu, bet uh, kaut arī es to atbalstu, Uzskatu, ka direktīvā ir daži aspekti, kurus ir iespējams uzlabot. Kā jau es teicu, šīs komitejas iepriekšējā sanāksmē es esmu sagatavojis vairākus grozījumus direktīvas priekšlikumā, un tos mēs esam arī detalizēti apsprieduši. Ir saņemti 68 grozījumi par šo atzinumu, un kā jau es teicu, kopumā mums ar šo atzinumu problēma nav, bet uh, arī vairums uh, grozījumu ir ļoti līdzīgi. vairums no tiem nav pretrunā ar citiem grozījumiem. Un, protams, ir arī zināmi grozījumi, kurus es nevaru iekļaut atzinumā, jo tie ir eh, pretrunā komisijas eh, priekšlikumiem. Bet ir arī vairāki grozījumi, piemēram, turisma iekļaušana šajā atzinumā, uzmanības pievēršana pārobežu projektiem un klimata pārmaiņām, kas man šķiet atbalstām. Eh, galu galā mums vajadzēja atrast kompromisu Un mēs atradām eh, kompromisa priekšlikumu kopā ar zaļo grupu, lai varētu vienoties par šo atzinumu un noteiktu to, ka valstis var paredzēt stingrākus noteikumus attiecībā uz sadarbību. Tas būtu ideāli. ja kompromiss gūtu vairuma deputātu atbalstu. Ir svarīgi, lai dalībvalstis tiktu mudinātas sadarboties um, kopējos uh, projektu ietekmes uz vīdi novērtējumos, bet es arī saprotu, ka daudziem, daudziem ir zināmas problēmas ar šādiem ierobežojušiem pasākumiem. Uh, Es augstu novērtēju atklāto diskusiju, kas mums par to notika. Jau teicu, ka es pozitīvi vērtēju arī daudzas grozījumus un ceru, ka rītdien tam visam veiksmīgi tiks pielikts punkts. Paldies visiem par ieguldījumu darbā pie šī atzinuma. Ko cakus kungs? Paldies priekšsādātājiem! Tas ir atzinums, kuram vajadzēja būt eh, daudz vienkāršākam, un tad arī nebūtu visu šo grozījumu. Pašlaik ir 68 grozījumu priekšlikumi. Un eh, dažus no tiem mēs nevaram atbalstīt, jo tie direktīvu groza tādā veidā, ka netiek laboti trūkumi, bet vairāki no šiem grozījumiem rada jaunas problēmas. Vairums grozījumu paplašina direktīvas darbības jomu, tā ka tur vairs netiek runāts par ietekmes novērtējumu uz vīdi, bet arī citām jomām. Uh, Mūsu mērķis ir uzlabot esošo situāciju, bet to nedrīkst eh, darīt tādā veidā, ka tiek rādītas papildu problēmas un netiek atrisinātas pastāvošanas. Komisijas priekšlikuma mērķis ir prasīt eh, ietekmes uz vīdi novērtējumu tādu, ja patiešām ir kāds projekts, kuram ir ietekme uz vīdi Un es domāju, ka būtu nedaudz uh, jāuzmanās runājot par to, ko nozīmē ietekmes uz vīdi novērtējums, kas to veids, kā to veids. Un uh, no grozījumiem būtu jāsvītro 5., 7. un 10. dažos jautājumos mēs neesam atraduši vienošanos, bet tur arī vajadzēs meklēt kompromisus. Tad, tad vēlreiz mēs varam piekrist uh, zināmām uh, problēmām, zināmiem grozījumiem, piemēram, 71. kuru iesniedza Krēmerkungs, jo tas uh, būtībā nos, nosaka, ir par direktīvas darbības jomu, bet uh, vēl varam atbalstīt arī dažas ETP grozījums. Paldies! Es varu paturpināt uh, to, ko teica iepriekšējais runātājs. Septītais un desmitais grozījums mūsu prāt uh, nav atbalstām. Komisijas sākotnējais priekšlikums ir labāks, jo pārobežu projektos mēs nevēlamies uh, kavēšanās. Ir pareizi, ka komi, kā saka komisija dažos uh, gadījumos, uh, Mm, to var pagarināt līdz trim mēnešiem, bet, eh, nu, trīs mēneši jau nav bezgalīgs eh, laiks, un eh, tam ir jābūt ļoti nopietnam pamatojumam. Tāpēc septītais un desmitais grozījums man nepatīk. Un kas attiecās uz procesu, koordinētā metode, manuprāt, ir saprātīga, bet es uzskatu, ka būtu jāparādz arī kāds termiņš, pārobežu projektiem. Mana politiskā grupa vēlētos, lai tad, lai tad, ja abas iestādes sadarbojas, ir iespējams panākt koordinētu termiņu grafiku es domāju, ka ir jānosaka vismaz minimālas uh, Eiropas uh, harmonizācijas prasības, jo uh, citādi tas uh, nedarbosies. Kas attiecās uz uh, faktoriem, kas būtu jāpārbauda novērtējumā. Uh, Mēs uzskatām, ka nevajadzētu paplašināt eh, šo sārakstu, jo vairāk tur tiek iekļauti dažādi faktori, ekonomiskā attīstība, ietekme uz veselību un tam līdzīgi, tad var gadīties, ka kaut kas eh, tiek aizmirsts un novērtējums netiek eh, veikts pienācīgi mm, Es uzskatu, ka būtu daudz loģiskāk, ja mēs rakstītu, ka ir jānovērtē ietekme uz cilvēkiem, faunu un floru. Tas uh, ietvertu pilnīgi visu. Manai politiskajai grupai tas patīk labāk. Uh, uzskatām, ka direktīvas tekstam jābūt pēc iespējas vienkāršākam un kas uh, attiecas um, uh, uz komisijas piedāvātajiem akreditētajiem ekspertiem, tad uh, pieredze rāda, ka eksperti parasti strādā dalību valstu atbildīgās iestādēs vai pa, pie projekta attīstītājiem. Un, manuprāt, šim ekspertam nav obligāti jābūt akreditētam, jo galu galā projekta attīstītājiem tas radīs būtiskas izmaksas. Jā, ietekmēs, ir ietekmes novērtējums ir jāveic, bet nevajag to bezvaidzības sarežģīt. Mēs nevaram atbalstīt vienu priekšlikumu, proti 38. kur ir runa par to, ka maksājumi tiek apturēti, ja nenotiek sadarbība. Es neuzskatu, ka tas ir liederīgi un konstruktīvi. Krāvērkungs, jā, es gribēju vispirms pateikties referentam un ēnu referentiem. Mums bija ļoti konstruktīva diskusija un mums izdevās atrast tā dažas kompromisus. Mēs uh, pavirzījāmies uz priekšu jautājumos par troksni uz automaģistrālēm un atradām kompromisu, kurš pašlaik tiek apšaubīts. Tas attiecas uz pārrobežu projektiem. Jūs sakāt, ka ir visiem uh, jāizvirza vienādi nosacījumi, tādi paši kā attiecīgajā valstī, bet ja šie projekti ir pārrobežu projekti, tad ir jāveic viens novērtējums. Varbūt vienā pusē es veicu labu novērtējumu, un otrā pusē atrodas Natūra 2000 apgabals. Tas arī pašlaik notiek, piemēram, Spānijā. Uh, Mēs ar milzīgu Eiropas Savienības atbalstu izbūvējām automaģistrālu Pirenejos, un francūži saka, nē, mēs to neturpināsim, tur ir brīnišķīgas lauka ainavas, un galu galā šie automaģistrāli beidzas pie maza lauka ceļa ja mēs būtu saņēmuši saskaņojumu un atļaujas abās pusēs, tad mēs būtu ietaupījuši milzam daudz naudas. Šādi projekti nedrīkst notikt un nevar būt tā, ka vienā pusē varbūt, kur nav aizsargājama dabas teritorija, un tad tur atbi, šāda atļauja tiek saņemta, bet otrā pusē nē. Tāpēc e, ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic abās valstīs, abās pusēs tam ir jābūt e, pozitīvam, un tādā gadījumā šis projekts var dabūt zaļo gaismu, tas pat ietu ātrāk. Un pēdējais punkts, kāpēc e, mani tas tā uztrauc. Mēs bijām uh, Gran Kanārijā un apmeklējām vienu ostu. Brīnišķīga osta ar miljardiem lieliem investīcijām no ES. Bet tur vēl nav pietāvojies neviens kuģis, nav ienācis ostā neviens kuģis, jo ir milzīgs vējš. Un principā tā ir katastrofa Eiropas Savienībai un Spānijai, ja tiek izbūvēta osta, kurā nevar iebraukt kuģi. Uh, Es varu noteikt, no, nosaukt jums vēl 30 projektus, kur uh, Eiropas naudu varēja izmantot labāk, protams, uh, arī Vācijā, bet ir jāuzmanās, uh, lai būtu pozitīvs lēmums abās pusēs, ja ir runa par pārobežu projektiem. Un kas attiecas uz automaģistrālēm, ja es vienā pusē uh, izmantoju šo naudu nepareizi, tad uh, ir iespējams uh, šis, uh, šo ceļu tīklu savienot. Kopēji ir jādarbojas tikai pārobežu projektos, un tāpēc es aicinātu liberāļus pārdomāt, vai tiešām jūs nevarat uh, šim priekšlikumam piekrist. Fausters Kondz, lūdzu. Thank you, Chairman. I just make a... Paldies priekšādātā. Nu, pāris komentāru pamatojoties uz tām piezīmēm, ko izteica jau pagājušo reizi. Mēs uzskatām, ka labs vidas ietekmes novērtējums un process jau ir izveidots, un redzam no komisijas puses šobrīd, ka faktiski tā vēlas paplašināt aptvērumu. Nu, un tas jāsaka, tad iekļaut arī pavisam mazus projektus, un šajā gadījumā tas nebūtu pareizais veids, kā virzīties uz priekšu. Protams, ka visām vietējām pašvaldībām, vismaz ko es zinu, ir ļoti grūts darbs veicams. Tas ļoti nopietni strādā pie visiem šiem jautājumiem. Ja notiek kaut kāds viens liels projekts, viņi strādā pie tā, pat arī vietējie projekti saņem daudz uzmanības. Un viņiem nav, viņi jau veids dažādu veidu ietekmes novērtējums. Bet galu galā rezultāts būtu tā, būs tāds, ka šeit kaut kāda veida projekti netiks iekļauti, jo, un cilvēki izvēlēsies nedarīt vienkārši neko, jo sloks būs tik milzīgs. Nu, un privātā sektora ir ļoti labi zinām, ja vēlamies privātu sektoru iesaistīt, un ja vēlamies, lai viņi tos projekts arī īstenot, jo viņi gal galā būs tie, kas ieguldīs līdzekļus un tā, tad ir nepieciešams viņiem palīdzēt. Kā jau teicu arī iepriekš, mēs Nesam pārliecināti, ka šis ir tas labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Arī šis jautājums par tehniskajiem ekspertiem un šiem akreditētajiem, ja pilnvarotiem ekspertiem. Dalībvalstīs ir ļoti daudz ekspertu, bet tad pēkšņi nu, tagad viņiem būs arī vēl jābūt akreditētiem. Akreditētāji, protams, būs komisija un tad būs atkal mainīti visi kritēriji un, un daudzi eksperti, kam varbūt ļoti labas zināšanas un ekspertīze, nevarēs izteikties vairs. Nu, tas, manuprāt, arī radīs tikai papildus izmaksas, tēriņus un problēmas runājām arī par obligātu aptvērumu un arī par šo vienas pieturas aģentūras, kas teorētiski izklausās ļoti labi, bet praktiski īstenojums tas gan nav. Ja runājam par to, cik daudz šīs organizācijas hab, dzīvotņu direktīvu un tā tālāk un tā joprojām, ja vēlamies kaut kādu vienu projektu iz, iz, iztumt caurums, ir jābūt elastīgiem. Nevar gaidīt kaut kādu vienu uh, punktu, kur tad viss koncentrētos. Nu, redzēsim, redzēsim, kas tur notiek, bet, kā jau teicu, mēs diez vai balsosim par šo projektu rītdien pozitīvi rīt. Ir kaut kāds daļas, kas varbūt nav tik, tik slikts šeit un tā tālāk. Mēs vienkārši domājam, ka tā būs vēl lielāka iejaukšanās rezultātā. Vispār projekti netiks īstenoti, tie kriteriji būs tik strikti, neviens vairs negribēs īstenot investīcijas un vienkārši apmetīs tam visam ar roku. Uh, Manuprāt, tas nu, nebūs labi. Bet, kā jau teicu, mūsu grupa acīm redzot, rītdien nemaz nebalsos par šo Ariels kundzi. Paldies! Paldies priekšādātāji, saka Ajāls Enders kundze. Nu, viss, kas saistīts ar vidas ietekmes novērtējumu, ir jau ticis apspriests arī finanšu regulas kontekstā. Viss, kur nepieciešams iepriekšējas konsultācijas ar sabiedrību, attiec uz projektiem, kas ir gan apjomīgi, un tas ir jānosaka ļoti pareizi, jo citādi ietekmes novērtējumu var izmantot kā nu, infrastruktūras darbības palēnināšanu. Nu, Kramerkunga piemērs gan man šķiet šeit nav īsti būtisks. Jo divpusēji ietekmes novērtējumi tas ir kaut kas cits. Tur spēlē lomu citas intereses jau. Problēma ar pārēropas tīkliem ir tāda, ka nav tādas vienošanās Eiropas mērogā, bet notiek vienošanās starp divām valstīm, kas šo infrastruktūru savā starpā ceļ. Nu, protams, vienmēr ir kaut kas tāds, kas vēlas apturēt, piemēram, attīstību Pirenei otrā pusē. Nu, un tad, lūk, tad arī šāda veida ietekmes novērtējumi tiek izmantoti. Ja jūs runājat ar cilvēkiem uz vietas, tad redzētu, ka tie, kas iebilst pret infrastruktūru e, Pirenejos, nav gan visi cilvēki uz ielas darbinieki, bet gan tie, kas ir, e, bet gan daudz citi. Ir šie Bordo iedzīvotāji, kuriem ir lauku mājas kaut kur kalnos, un viņi vienkārši negrib savu ieguldījumu dot šajā procesā. Manuprāt, svarīgi, lai stratēģija attiecībā uz ietekmes novērtējumu ietver sabiedriskās konsultācijas, ko no paša sākuma atbilstīgi organizētu. Tā, lai viena valsts, kā piemēram Francija, nevar vienkārši nepiemērot šāda veida pasākumus un vienkārši rīkoties, kā grib, tāpēc, ka vēlas panākt kaut kādu konkrētu rezultātu. Pavisam īsi, jā, jā, būšu pavisam īsi, Maisnēts kundze, es tikai gribēju komentēt, teica, ko Krāmerkungs teica, mēs, protams, esam par pārobežu sadarbību. Negribu, lai man šeit pārprot. Protams, protams, vajadzīga pārobežu sabiedrība, bet aizmirst tomēr pateikt paldies referentam, to gribēju arī izdarīt. Paldies, tālāk komisijas pārstāvs. Yes, thank you, Chairman. I will be quite. Paldies, izteikšos īsi. Kad es biju šeit pagājušajā reizē, uzsvēru, ka mums ārkārtīgi liels prieks par to, ka referents atbalsta komisijas mērķus, un redzu, ka da lielākā daļa grozījumu arī iet tajā pašā virzienā. Nu, tikai pāris komentāri. Pirmais - grozījumi, kas attiecas uz svītrošanu vai kaut kādu mehānismu vājināšanu, ir īpaši aptvēruma uh, ietvarā attiecībā uz vienas pieturas aģentūru un tā tālāk, kur teica, ka lūk, pat tagad teiks, ka lūk, kaut kāda veida brīvprātīgi pasākumi nevis obligāti, ir īpaši tas attiec uz TNT. Un šie grozījumi ir ļoti svarīgi jo ir šis obligātais aptvērums, un tādā gadījumā kompetentā iestāde, projekta izstrādātājs un vidas aizsardzības iestāde apsēdīsies visi pie viena gāda un visa procesa garumā identificēs izvērtējumos jautājumus, apsvers alternatīvas un tā tālāk, un vienlaicīgi definēs arī projekta ilgumu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi lielu investīciju gadījumā. Turklāt, papildus šim e, viens pieturas aģentūras elementam, ja tiek īstenot kaut kāda veida kopēji novērtējumi, kā piemēram Natūra 2000 ietvaros, tad lūk, tas tiks jau process pašos sākumos konstatēts, un tas ļaus darbu atvieglot tālāk projekta izstrādes gaitā. Ir arī vairāk tādi grozījumi, kas e, runā par, nu, tādu sabiedrības lielāku iesaistīšanu. Uh, Nu, te man ir zināmas bažas attiecībā uz tiem grozījumiem, kur tiek runāts par sociālā un ekonomiskā ietekmes novērtējumu direktīvas ietvaros. Nu, protams, ka ideja izklausās ļoti laba un skaista, bet tad jau pašreizējais izvērt, izvērtējums tiktu paplašināts, bet ne tikai un mainīties arī juridiskā bāze. Šeit mēs izmantojam vides aizsardzību, bet ja izvērtējam sociāli, sociālo ietekmi, tad ir cita juridiskā bāze un tas varētu situāciju sarežģīt. No otras puses, ja mēs vēl izvērtējam ietekmi uz sabiedrību un veselību, tad tiešā mērā ņemam vērā arī sociālos aspektus. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, tie grozījumi, kas saistīti ar pārrobežu projektiem Šeit jau ir izstrādāta ES ANO konvencija, to ir ratificējusi ES un dalību valstis, kur paredz, kurā paredzēts, ka dalībvalsts īsteno koordināciju tad, kad tiek īstenot pārobežu projekti un izstrādā pat zināmus integrētus vērtējumus. Un šīs te pašas struktūras ietvaros katrai dalībvalstī ir jānāk lejā ar savu vērtējumu, ar savu autorizāciju un tāpēc, kad atsaucamies uz to, tad jāatcerās, kas notiek ar šo pilnvaru sadalījumu dalību valstīs. Paldies priekšādātāji. Paldies! Balsts no zāles. Nu, ja jūs izteiksieties pavisam īsti, tad labi. Gribu kaut kā, lai mēs tomēr izsakāmies, rīkojamies savlaicīgi, bet komisijai vēlējos vaicāt, saka Aijals Senders skundze, komisija saka, pastāv formula ietekmes novērtējumam vispārīgiem pārobežu projektiem, bet katrai valstī ir jāizteno savu, savus novērtējumus. Kā tad ir hierarhija tajos gadījumos, kad šie novērtējumi savā starpā kon, konfliktē? Kurš tad ir svarīgāks? Ir kaut kāds Eiropas mēroga novērtējums, tam, jā, tam, tam ir lielāka prioritāte, kā piemēram nacionāliem ietekmes ietekmes novērtējumiem komisijas pārstāvis. Jā, ir divi veidi situācijas, kas jānošķir. Nu, piemēram, ir atomstacijas projekts vienā dalību valstī, bet otra dalību valsts ir pavisam blakus un līdz ar to varētu to kaut kādā veidā mm, ietekmēt. Nu, tad tādā gadījumā tā valsts, kur atrodas šis projekts, paredzētā vieta, eh, ir, nu, šeit jāsniedz atzinums abām valstīm. Jūs runājat par TNT projektiem, kur pus, valstis ir pašas puses projektos. Jo, lūk, nu, caur tām ies šie ceļi vai infrastruktūras. Un šādos gadījumos abām valstīm ir jāsēž pie viena sarunu galda un jāpārliecinās, ka projekts tiek īstenots, bet saskaņā, vienmēr saskaņā ar nacionālajām sistēmām. Ko mēs cenšamies panākt ar direktīvu, mēs cenšamies pārliecināties, ka šīs dažādās prasības tiek harmonizētas, piemēram, nu, publiskajām konsultācijām. Vienā valstī ir 15 dienas, otrā valstī 30 dienas, vēl, 30 dienas, vēl kādā 45 Mēs ar šiem grozījumiem cenšamies pateikt, ka lūk, 30 dienas minimums, 60, 60 dienas maksimums. Un, nu, lūk, un tāpēc visi šie grozījumi, protams, ir ļoti svarīgi. Tie ir uzlabojumi, tad, lai pārliecinātos, ka ir vienādi spēles noteikumi. Un tas ir īpaši svarīgi pārobežu projektu gadījumos. Un Vienmēr ir taču arī ir valstu ministri, kuriem tad arī šie lēmumi jāpieņem. Nu, Spānijas gadījumā jā, Spānijas ministriem jārunā ar Francijas ministriem. Viņiem pašiem vien savā starpā šie projekti ir jāapstiprina saskaņā ar attiecīgiem ietekmes uz vidu novērtējumu aktiem. Un ES tiesību aktos šāda veida konflikts skatīt netiek, bet varbūt ir kaut kādi nacionālie tiesību akti, kurā, val, kurām valstīm ir jā, kuriem valstīm ir jāpakļaujas. Kučieri. Kučieri kungs, vai jūs gribējāt ko vēl papildus teikt? Paldies, priekšstādātāji! Kā jau mēs redzam, diskusija bija ārkārtīgi interesanta. Pagājušās sanāksmes sākumā, kad es stāstīju par domu, kas ir pamatā maniem grozījumiem, Es gribēju nodrošināt atbilstību direktīvas vispārējai nostājai. Protams, ka ir daži grozījumi, kas tā kā novirzās no pārunātajām tēmām, bet ir nepieciešams tomēr arī izvērtēt sociālo, ekonomisko un vidas vērtību šiem priekšlikumiem. Uh, Kā teicu savā ievadā, mēs piekrītam komisijas priekšlikumam. Domājam, ka būs vēl diskusijas un laiks, tur, uh, darbs turpmākajās dienās, jo mums ir bijuši zināmi laika ierobežojumi, bet neskatoties uz to, viss līdzinējais darbs ir bijis ļoti noderīgs un tāpat arī noderīgi grozījumi un domāju, ka rīt pēc balsojuma mēs varēsim nodot atzinumu NV komitejai. Gribu pateikties ēnu referendiem par eh, ļoti noderīgu darbu un tāpat gribu pateikties visiem kolēģiem, kas ir devuši ieguldījumu šajās diskusijās un iesniegtajos grozījumos. Tā tad balsošana būs rītā, saka priekšsēdētājs, kā jau tik norādīts. Un eh, viduskomitejā 10. jūlijā balsos. Uh, Jāsaka, ka mums šobrīd ir eh, vairāk grozījumu par vides eh, atzinumiem nekā mums ir transporta likumdošanas jomā, bet tā nu tas ir. Tagad došu vārdu Krāmerkungam izteikties par Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģiju. Par, jā, vispirms es gribēju pateikties ēnu referentiem Tās bija ļoti auglīgas diskusijas, un mums izdevās panākt arī labus kompromisus. Es esmu pārliecināts, ka mums izdosies nonākt pie kopējas uh, pozīcijas. Principā komisijas uh, priekšlikums ir pieņemams, bet mēs prasam zināmas uh, grozījumus. Kā jau teicu, sadarbība bija ļoti laba un mēs eh, nonācām pie vairākiem kompromisiem, proti attiecībā uz tehnoloģiju neutralitāti. Mēs eh, raugamies uz eh, rezultātiem, nevis uz to, kā pie tā nonāk. Es, piemēram, neesmu inženieris. Varbūt inženierim tas nav pārāk grūti, bet mērķis ir skaidrs, ir jāsamazina emisijas. Un uh, Pēc iespējas labāk ir jāsasniedz mūsu izvirzītie mērķi, ievērojot tehnoloģisko neutralitāti. Ir jāņem vērā arī, ka konkurences apstākļos ir svarīgi sociālie apstākļi, lai sociālā sociālais dempings e, netikt izmantots par instruments kaut kādu mērķu e, sasniegšanai, izmaksu mazināšanai. Es e, jau daudzus gadus strādāju šajā parlamentā un es redzu, ka pa šajo laiku ir notikušas eh, daudzas pārmaiņas. Arī daudzas eh, citas partijas tagad eh, ņem vērā troksni. Es biju diezgan pārsteigts to uzzinot. Pirms trījiem gadiem mani tas būtu ļoti pārsteidzis. Bet tas arī parāda, kā mēs visi virzāmies priekš. Tālāk par trokšņu kontrolēm. Es zinu, ka Berlīnai šādas uh, sienas uh, tiek celtas. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, un mēs nevaram regulēt visu. Mēs uh, varam pieņemt likumus, mēs varam izstrādāt tehniku, bet uh, var mainīt arī cilvēku uzvedības modeļus. Arī tas ir svarīgi. Papildus tam ir uh, liela loma jāierāda arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņu mobilitātei ir nepieciešama papildus pētījuma, integrētos uh, ceļojumu ķēdēs. Un ar atvieglojumiem ir uh, jārada stimuli, lai nepār, nepārlikt šīs problēmas uz kaut kādu citu vietu. Nu, protams, ka es uh, ļoti priecājos par gaidāmo diskusiju un par rītdienas balsojumu. Sākos un bija. Paldies, Kamarats Sakus, kurš runās tautas partijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Prekrona kunga vārdā es nolasīšu viņa sagatavoto izteikumu. Priekšstādātājs jautā, cik garš būs šis teksts. 20 sekundes, saka Komacakas kungs. Priekšstādātājs saka, jo man vienmēr liels aizdomas, kad kāds lasa citu uzrakstīto, jo tad šķiet, ka viņi lasa un tam nav beigu. Runātājs saka, mēs esam visu koordinējuši. Tātad prioritātes no tautas partijas grupas skatījuma Eiropas stratēģija transporta tehnoloģijām jau tika izpausts pirmajās debatēs. Man, es un savu kolēģi iesniedzām jau grozījums. Svarīgākie punkti tautas partijā ir pirmām kārtām risinājumi urbānās mobilitātes jomā, otrām kārtām eh, trokšņa piesārņošana jāņem vērā jau pašos sākumos izstrādāt jaunas tehnoloģijas un koncepcijas. Trešām kārtām alternatīvas eh, sistēmas un inteliģentās komunikācijas sistēmas. Ceturām kārtām eh, lietotāja draudzīgums un izmaksu draudzīgums jaunām sistēmām. Piektām kārtām atbalsts inteliģentām transporta sistēmām. Sestkārt efektīvas loģistiskas izmaiņas, eh, tehnoloģija neutralitāte, lielāks atbalsts maziem vidiem uzņēmiem, uzsvars uz uh, Um, maksājumu un iekasēšanas sistēmām. Paldies visiem tiem, kas ir devuši ieguldījumu ar grozījumiem šim ziņojumam. Paldies arī Krāmerkungam par izcilo darbu, labo sadarbību ar uh, kompromisiem. Tas ir viss, saka runātājs. Paldies, liels, saka priekšsēdētājs Kumucakas kungam, esmu milzīgams pateicīgs. Uh, Sociāldemokrāta Liberatski kungs, uh, bet uh, viņš nav klāt, tad runās Hertog kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi, jā. Uh, Man būs nepieciešams apmēram trīs minūtes. At, uh, atvainošos Liberatskī kungam. Viņš, uh, kunga vārdā viņš lūdza man uh, izklāstīt viņa pozīciju. Viņa vārdā pirmām kārtām grib pateikties referentam par ļoti labo darbu. Īpaši pateicos, ka referents ir iekļāvis sociālo dimensiju B kompromisā daudzi grozījumi, kas ir iesniegti, ir ļoti noderīgi, lai nodrošinātu līdzsvarotu pašiniciatīvas ziņojumu. Un tā nodošana komisijai. Uh, pozitīvi vērtēju uh, pētniecības un uh, attīstības uh, darbības, lai stiprinātu mazos un vidējos uzņēmumus un to stiprināt ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Tāpēc septiņi kompromisi ir pilnībā atbalstām. Kā ēnu referents es pievienoju sekojošus moments ziņojumam, un tu ir trīs. Pirmām kārtām trokšņa emisijas, piesārņojums un vibrācijas ir ārkārtīgi svarīgas ne tikai dzelzceļa, bet arī citās jomās, tāpēc esmu pievienojis īpašu punktu par vibrācijām, ko rāda transports. Tātad tas ir 42. grozījums otrām kārtām. Mums nepieciešams vērst uzmanību uz pētniecību un attīstību, Uh, dzelzceļa infrastruktūrā daudz detalizētākā veidā, lai izstrādātu ilgspējīgākus komponentus un izstrādātu uh, lētāku infrastruktūru 10., 30. Uh, un 74. grozījums. Un trešām kārtām Eiropas satelīta navigācijas sistēmas, tāds kā Galileo, tām ir jābūt sadaļai efektīvā un inteliģentā transporta sistēmā Eiropā. Manuprāt, ir spēcīgs pieprasījums pēc eh, pētījuma un inovācijām šajā jomā, tāpēc esmu pievienojis 63. Eh, grozījumu šim ziņojumam. Paldies! Paldies, Bilbao kundze, liberāla grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji. Pirmkārtām pateicos Krēmerkungam par kompromisa grozījumiem, ko viņš ir iesniedzis, par kuriem mēs arī vienojāmies. Gribu norādīt, ka šie kom konkrētie kompromisi eh, tajos ir ietverta nepieciešamība pēc mobilitātes un ir ņemts vērā arī, ka šai stratēģijai jābūt skaidrai Eiropas līmenī, jāaicina labāk pārvaldīt satiksmes plūsmas, izmantojot dažādas pieejamās tehnoloģijas. Tāpat ņemot vērā arī Uh, sociālo aspektu. Un ņemot vērā arī uh, dažādos elements, ko vajadzētu izņemt ārā, un jāņem vērā arī trokšņa emisijas, un tāpat jāņem vērā arī pārējās izmaiņas. Ir jādomā par alternatīvām transporta formām un to attīstīšanu. Tāpat jādomā par multimobilitāti. To vajag veicināt un arī integrēt. Tāpat arī tarifu sistēma, elektronisko tarifu sistēma ir jāatbalsta. Tā tad varētu teikt, ka inovācijas un pētniecība eh, vērsīs uzmanību uz to, lai varētu likvidēt dažādus šķēršļus, nodrošināt piekļuvi visiem. Bez tām kompromisā ir īpaši minēta nepieciešamība konsekventāk veicināt risinājumus cilvēkiem ar eh, samazinātu mobilitāti vai invaliditāti. Jāstiprina infrastruktūra, jārod inovatīvi risinājumi, lai radītu jaunas darba vietas konkrētajā jomā un radīt darba vietas un iespējas arī cilvēkiem um, ar invaliditāti. Un visbeidzot, 35. grozījums, to mēs atbalstīsim, jo tas prasa, lai vietējās varas iestādes atbalstītu šādu konkrētu inovatīvu politiku un pieeju, un tāpat arī nepieciešamība iestādēm ņemt vērā pārvaldot visus šos aspektus, mobilitātes aspektu un mobilitātes pārvaldību. Paldies, uh, Fosters kundze, nē, atsimredzot, nē, Rubika kungs. Mr. Rubiks, on behalf. Rubika kungs, goja grupas vārdā. Mēs nu, uzskatām, ka tie priekšlikumi, kas tiek iesniegti, viņi var būt atbalstīti un mūsuprāt viņi ienesīs lielāku skaidrību un lielāku labumu šajās problēmās. Es arī atbalstu personīgi to, ko izteica mani kolēģi līdz manim, un balsosim par. Thank you, Commission. Paldies tālāk komisijas pārstāvis. Frederiks Kunze, jā. Paldies priekšādātē. Paldies, ka devāt man vārdu. Uh, Paldies, ka do, līdz ar to ļaut man dot savu ieguldījumu no komisijas puses šajās diskusijās. Pētniecība un novatorisms ir viens no galvenajiem pielāriem transporta Baltijā grāmatā. Mēs augstu vērtējam darbu, ko paveicis referents, ānu referenti un citi kolēģi no reģi, no reģi komitejas. Mēs eh, domājam, ka būs, lūk, atbalstām visi šie vērtējumi un tas viss kopā ļaus mums izstrādāt tādu transporta attīstības politiku, kas noteiks pareizās prioritātes un varēs rēģēt uz visa veida sociālajiem izaicinājumiem laikā līdz 2020. gadam. Apārsnes 2020, kā jūs zinat, ir joma, par ko spriež ITR komiteja un kur tiek iekļauts arī jautājums par budžetu transporta jomai. Mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi skumji, jo budžeta piešķīrumi, kas tika sākotnē no komisijas ierosināti, atbalstītu stratēģiju, kas noteikti Baltijā grāmatā, un jūs kā transporta komitejā taču šo stratēģiju esat apstiprinājuši. Ir ļoti daudz izaicinājumu, ko gaida transports, kas gaida transporta sektoru, 60% mērķis eh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu samazināšanā, un tāpēc ir vajadzīga tālāka pētniecība, novatorisms, investīcijas, jaunu transporta līdzekļu izstrādē, jaunu mobilitātes koncepciju izstrādē pilsētu vidē. Uh, Mobiltātes nepieciešamību izpilda pilsoņiem prasīs arī būtiskas izmaiņas, pamatojoties uz attīstību un novatorisku risinājumu izmantošanu. Laikā, kad grasamies uh, slēgt TNT vienošanos, mums ir jāpārliecinās, ka novatorisms tiek izmantots pēc iespējas labākā veidā. Mums ir jāatbalsta transporta nozars konkurētspēja. Ļoti daudzas Eiropas uzņēmumi ir pasaules līderi transporta infrastruktūrā, pārvaldībā, uh, Uh, un tā tālāk arī automašīnu ražošanā, un šī līderības pozīcija ir jāsaglabā, tā jāspēcina, lai pārliecinātos, ka transporta sistēma turpina būt Eiropas tautsēmniecības pamats un var nodrošināt ES konkurētspēju. Mēs piekrītam sākotnēji ierosinātajiem budžetam, ar to mēs varam atbalstīt mērķiecīgus uh, mē, uh, politikas mērķus. Mēs vēlamies atbalstīt arī labākos pētījumus, tā lai tiktu veikta ekonomiska sociāla izpēte par to, kā visi šie pasākumi ietekmēs riskam pakļautākās grupas, un eh, lūk, ir jābūt šeit zināmai ja sasaistēji ar transporta sektoru. Paldies! Thank you, Michael. Anything you wanna... Paldies, Michael. Vai ir kaut kas, ko tu vēl gribēji pieminēt? Jā, es pateicos visiem runātājiem. Uh, Es no sākuma visu nepastāstīju, bet pašlaik šķiet, ka ir uh, izveidojies pilnīgs uh, pā, priekšstats par šo atzinumu. Liels paldies par sadarbību. Vēlreiz paldies. Labi, balsošana ir rītdien. Tas nozīmē, ka šīs dienas komitejas darba kārtību esam izsmēluši, un pēc piecām minūtēm sāksies koordinātors sanāksme.